Dāmas un kungi, lūdzu, lūdzu sāksim, dārgie kolēģi, mūsu pēcpusdienas darba cēlienu un pirms pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta. Vispirms gribu no visas sirds mūsu vidū sniegt Eduardu Ramu Elvik, kā mūsu komitejas locekli. Viņš aizstāja Aldis grupas Busoju kungu un ceram, ka būs veiksmīga sadarbība ar jums un ka jums arī patiks mūsu komitejas darbs. Tad tagad lūdzu pāriesim pie 10. darba kārtības un 11. darba kārtības punkta ekosistēma un tātad uh, visā Eiropas Savienībā darbīgas ekosistēmas izveidošana. Un jūs zināt, tas nāk par labu Eiropas pilsoņiem, un Eiropas parlaments jau sen ir pieprasījis šādas sistēmas izveidi. Tātad tagad mēs konkrētāk tuvojamies savam mērķim. Vispirms vēlos dot vārdu mūsu referentei Olgai Sehnalovai. Lūdzu, vārds jums. Labdien! Labdien visiem un visām! Paldies, ka devāt man vārdā. Priekšsēdētājs kundze, esmu gandarīta par to, ka mēs varam pievērsties e-kola jautājuma beidzot, ja tā varētu sacīt no manas puses, jo Eiropas parlaments jau ļoti sen atbalsta šādu pasākumu izveidi un vairākas reizes jau esam norādījuši uz kavēšanos šai jomā. Gribu sacīt, ka 2012. gada jūlijā ar lielu balsu vairākumu mēs pieņēmām rezolūciju par e-call sistēmu, uh, izmantojot 112. Uh, telefonu, tad tas būtu bezmaksas pasākums eh, visiem automobiļiem, kuros ir iebūvēta šāda zvanīšanas iekārta, bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Tas ir vienīgais veids, kā pielikt punktu problēmai, un komisijai pēc mūsu prāta līdz 2014. gada vajadzēja, līdz 2014. gadam vajadzēja ieviest šo e-call sistēmu, izmantojot telefons 112 uz 112 numuru. Esmu strādājis kopā ar kolēģi Kofu, deputātu no transporta komitejas. Viņš arī šeit klāt. Esmu par to priecīga. Paldīja plašs atbalsts. Nostāja, ka šo pasākumu varētu nodrošināt brīvprātīgi. Uh, Uh, nevar ilgt vairāk par desmit gadiem. Jārīkojas atšķirīgi. Kāds ir labums no šīs sistēmas? Parunāsim par to visam nedaudz. Tas vienkārši nav veids ātrāk, automātiskāk identificēt, um, drošāk identificēt um, briesmas. Ir arī citi ieguvumi. var pārvirzīt transporta plūsmu, var minimizēt sastrēgumus, un arī tas ir ļoti svarīgi, var nodrošināt lielāku konkurenci. Sākot no 2014. gada oktobra visiem jaunajiem privāta automobiļu modeļiem viegliem automobiļiem jābūt uh, ar ekosistēmu. Šī struktūra ir izveidota, lai pārvaldītu un nodrošinātu ekosistēmu. Par šī zvana um, transmisiju nodošanu tālāk visā Eiropas Savienībā. Esmu priecīgi par to, ka Eiropas komisijas priekšlikums atbilst Eiropas parlamenta prasītajiem. Mums tiešām ir jāatbalsta šīs sistēmas izveide. Šī sistēma nāks par labu visiem Eiropas Savienības iedzīvotiem. Tāpēc mums ir jāuzstājas minimālajām Eiropas normām, tās nodrošinās šīs sistēmas darbošanos visā Eiropas Savienībā. Jebkurš mēģinājums aizkavēt šo procesu vairs nav piedodams. Eh, tā kā tuvojas mūsu sasaukuma beigas, mums šis eh, jautājums noteikti jāizvirs par savu prioritāti. Eiropas parlaments ies, ir eh, strādājis lieliski pie visiem tiesību aktiem, kas saistīti ar ekosistēmu. Mēs vēlamies izveidot šo vērtīgo instrumentu un ceram, ka gūsim atbalstu. Drošības sistēma var glābt 250 eh, tūkstošu dzīvību gadā. Šī sistēma katrā ziņā ir jāizveido arī Eiropas komisijas pārstāv, protams, izte, pārstāv, protams izteiksies. Bet kādas ir šīs sistēmas tehniskās prasības eh, pārbaudas, tas arī jāiekļauj tiesību aktā. Vēl es gribu pievērsties deleģētajiem aktiem. Šis jautājums vēl jāskat. Uh, Priecājos, ka būs iespēja sadarboties ar ārnu referentiem un ar citiem kolēģiem. Mēs jau esam strādājuši kopā un mūsu kopīgās intereses nozīmē to, ka vēlamies, lai pēc iespējas ātrāk šie divi ziņojumi tiktu pabeigti, lai 2014. gada februārī varētu tos piedāvot plen, piedāvāt plenārsēdē. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tā arī būtu. Paldies! Liels paldies! Saka priekšsēdētāja, lūdzu izteikties ēnu referentes un politisko grupu atbildīgās personas komentēt. Tad lūdzu Eiropas tautas partija Hanslik vārds jums. Es atvainojos, saka. Es neesmu ānu referents, saka Hansliks kundze. Es tikai gribēju piedalīties diskusijās, atvainojos, saka Hansliks kundze. Vai mums kāds ir no ETP?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 Es atvainojos, saka Hamslikas kundze, priekšsēdētājs kundze. Patiesībā man bija jābūt, eh, tā, kas uzstājas Vande Kampa ēnu referenta vārdā. Es atvainojos par šo apjukumu. Eh, priekšsēdētājs saka, tā jau mums visiem gadās, ka mēs nezinām, kas mēs īsti esam. Oh, sorry, eh, Vēlreiz ļoti atvainojos visiem, saka Hanslīks kundze. Labi, dāmas un kungi. Tā tad izteikšos Vandelkampa kunga vārdā. Viņš lūdza man prezentēt savu nostāju par šo tematu. Īkola tehnoloģija un tās obligātā ieviešana, protams, samazinās nāves gadījumu skaitu uz Eiropas ceļiem un arī mazinās ne, um, um, savainojumu skaitu ceļiem, un tas ir mums ir ļoti svarīgi, jo mēs uzskatām, ka drošība ir būtiska. Šai sistēmai ir liels potenciāls, tomēr Vandenkampa kungs gribētu vērst uzmanību uz vienu no uzaicinājumiem, proti ekosistēmu var izmantot arī, lai piedāvātu papildu pakalpojumus, piemēram, eh, lai notālu diagnosticētu problēmu vai arī uh, veiktu kaut ko saistībā ar automobiļu uzturēšanu. Esmu bijis ēns referents līdzīgā jautājumā, tāpēc eh, tas man atgādīja to, ka šī tehnoloģija balstīta uz atkārtās pieejas principu. Tātad te darbojas brīvas un eh, negrobļotas konkurences princips, tātad operatori paši var izvēlēties piedalīties tajā vai nē. Mēs nedrīkstam paredzēt tādu sistēmu, kas uzliek par pienākumu vadītājam, kurā vietā viņam būtu jālabo savs automobīls. Īstenošanas sistēmā jābūt elastīgai, tai jāpiedāvā alternatīvu saskaņot pakalpojumu lietošanas iespēju, vadītājs varētu lietot uh, šo e-call, uh, kas tad sasniegs konkrēto pakalpojumu sniedzē. Es gribētu zināt, cik lielā mērā šis priekšlikums jau ir iestrādājis šos jautājumus. Man ir aizdoms, ka um, īpaši plašā apjomā tas nav izdarīts, bet mums, patērētājiem un uh, tirkus dalībniekiem, tas ir svarīgi jāparedz iespēja, ka tiek sniegti konkurētspējīgi pakalpojumi mūsu patērētājiem. Vandē Kampa kungs ir uztraukts par īstenošanai noteikto termiņu. Saskaņā ar Vanderkampa kungu mums, protams, ir jāīsteno šī sistēma pēc, pēc iespējas drīzāk. Taču Mums ir atklāti jāatbild jautājumu, vai tas ir realistis, vai tas ir paveicams. Kā tagad termiņš ir līdz 2015. gadam, jo mums e, tas tiešām būtu jādara labi, jo, ja mēs nedarām labi, tad visas idejas potenciāls šādi tiks izjaukts. Es nedomāju, ka tas nav realistiski. Tomēr mums būtu jāpievērš uzmanība tam, vai sistēmu patiesībā var īstenot līdz 2015 gadam. Un pēdējais jautājums, kas man ir jānorāda, ir tas, ka jau tagad daži ražotāji ražo eh, to, ko viņi devē par advancēto ekosistēmu, kas paredz sniegt papildu informāciju glābšanas dienestiem, piemēram, drošības pakalpojumu vai gaisa spilvenu pieejamību konkrētajā automobīļu modelī. Bet tas arī būtu viss no manas puses priekšstādātājas kundze. Es atvainojos par apjukumu un es ceru, ka labi pārstāvēju savas grupas nostāju. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātāji. Kurš tad būs ēnu referents ALDE grupas vārdā? The, for the time being we do not. Pats laban Turpin priekšsēdētāji mums neviens no Aldes grupas pakomentēt nav. Un zaļo vārdā Rūda lūdzu. Pat laban. Nevarētu sacīt, ka mūs šis jautājums īpaši interesē, taču šī tomēr ir iespēja. Nu labi, es būšu ēnu referenti. Kā sacīja Hanslīks kundze, arī mēs esam skeptiski noskaņoti. Vai tik drīz var eh, gana labi ievies šo sistēmu? Laika eh, ierobežojums ir laba lieta, taču ir vērts par to dziļāk padomāt. Protams, ka mums ir nepieciešams sadarbspēja un atklātās atvērtās platformas, ja ir cilvēki, kas šādas sistēmas veido tad, protams, tos varētu izmantot. Mans jautājums komisija ir tāds, vai mēs to varētu panākt? Komisija saka, ka šis priekšlikums ir diezgan neitrāls. Tad mans jautājums ir tāds, cik lielā mērā pašreizējā sistēma var tikt integrēta, vai mēs varbūt varam jau ņemt vērā eksistējošās sistēmas jūsu priekšlikumā, vai jūs to esat darījuši? Otrais jautājums vai tiešām ir realistiski panākt labu rezultātu noteiktajā termiņā. Vai komisija jau ir saņēmusi kādu signālu no padomas, kādā virzienā tā varēs iest? Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji, dosim komisijai iespēju reaģēt pēc eh, ēnu referentiem. No ECR grupas. Malkom Hārbor kungs pat laba nav klāt. New Vai vēl kāds ir gatavs komentēt par šo jautājumu? Jā, lūdzu. Mr. Koch. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende, ganz kurz. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es pārstāvu arī transporta komiteju. Nēsmu ēnu referents uh, savas grupas vārdā par šo jautājumu, bet es esmu uzmanīgi klausījies šīs diskusijas un ir arī tādi jautājumi, kas sasaucas. Mēs vēlamies izveidot e izsaukumu sistēmu Eiropā. Tas neko nemaksā un ir nepieciešams, lai arī privātie uzņēmēji, operatori varētu to izmantot. Tas ir tie tādi tālējoši mērķi. Protams, visu jau var izdarīt, tikai jautājums, cik tomēr tas reāli ir. Manī satrauc uh, šeit datu aizsardzības aspekti, bet par to jau mēs runāsim varbūt vēlāk. Darba grafiks ir ļoti saspringts un mums tas uh, no savas puses tad arī būtu jāievēro ja netiks izdarīts nekāds spiediens, tad arī pēc diviem gadiem nekas netiks panāks. Tā kā mums jā, jāstrādā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Šķiet, ka uh, arī no gojas grupas šeit nav neviens, no EFD arī nav neviens ēnu eh, uh, referents vai kāds cits komitejas deputāts vēlas kaut ko teikt par šo jautājumu. Ja nē, tad mēs noslēdzam šo diskusijas daļu un dosim vārdu Eiropas komisijas pārstāvim Onīlī kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, godātajiem deputātiem. Visbeidzot, mēs tagad spējam apspriest šo priekšlikumu par e-izsaukumu. Jūs noteikti atceraties, ka tas ir jūsu parlamenta rūpju bērns, ja tā varētu izteikties. Jūs ne tikai mums draudējāt nākt klajā ar priekšlikumu, bet patiesībā jūs pieņemtajā ziņojumā jau pirms gada bija skaidri pateikts ka ir nepieciešams kaut ko tādu izveidot, kaut ko, kas būtu vienkāršs un balstītos jau uz esošās tehnoloģijas, kas būtu noturīgs, saistīts ar zemām izmaksām. Šeit mēs runājam par 40 eiro uz vienu mašīnu. Šeit nav, nav, nav runa par tādām lielām summām, kas tika piesaukts Tas ir sabiedriskais pakalpojums tādā ziņā, ka tā ir vienīgā, tas ir vienīgais veids, ka jebkurš auto vadītājs visā Eiropas Savienības teritorijā vai nu uh, manuālā režīmā varētu nosūtīt uh, šādu izsaukumu uh, ārkārtas situācijā, vai arī, ka šāds izsaukums ieslēgtos automātiski. Mēs zinām, ka šāda sistēma 112 darbojas visā Eiropas Savienībā. Un mēs balstāmies uz šo sistēmu. Viens no svarīgiem aspektiem, ko jūs uzsverāt savā ziņojumā, un arī Koha kungs par to iestājās, bija nodrošināt neutralitāti. Un uh, bija aicinājumi neiestrādāt tehnoloģiju, kas tālāk nevarētu attīstīties un neizslēgt citus uh, pakalpojums, kas varētu dot pievienoto vērtību. Un tādēļ jūsu priekšā esošais priekšlikums atšķiras no tās versijas, kas bija izstrādāta pirms septiņiem, astoņiem gadiem. Tā tad uh, šeit tiek izmantota viedkarte katrā automašīnā un to varēs izmantot e-izsaukumam, ja ražotājs vai uh, automašīnas īpašnieks to vēlēsies, varēs sniegt arī citus papildu pakalpojumus. Vēl viens svarīgs princips atvērtības ziņā ir tāds, ka mēs pat varētu teikt, ka ļausim uh, autovadītājam izvēles iespējas izmantot automātisko 112 izsaukumu vai arī abonēt kādu sarežģītāku uh, ārkārtas palīdzības sistēmu, kas uh, tad šāda iespēja pastāvēs. Ir paredzētas brīvas izvēles iespējas, bet tai pašā laikā mēs garantējam, ka no 2015. gada oktobra katra mašīna būs aprīkota šādu vietkārti jūs parlamenta komiteja ir arī iestājusies par šādu pieju, bet ir jāpatur prātā, ka 70% automašīnu Eiropā ir lietotas automašīnas, kas tiek pārdotas vēl uz citām valstīm. Līdz šis risinājums uh, nodrošina to, ka mašīnā jau kaut kas ir uzstādīts un ka tas paliek šajā mašīnā un ka šī sistēma nav piesaistīta automašīnas īpašniekam, bet gan automašīnai. Protams, mums ir jābūt reāliem. Šeit ir divi aspekti šajā priekšlikumā. Tātad automašīna aspekts šeit mēs neskatām nekādus šķēršļus tam, ka līdz 2015. gada oktobrim auto ražotāji varēs uzstādīt šādas uh, iekārtas. Tātad uh, šīs iekārtas tiks uh, paredzētas katram automašīnas modelim notiks tipu apstiprināšana. Tātad šī tehnoloģija jau pastāv un to ir iespējams uzstādīt automašīnās. Bet no otras puses ir sabiedriskās uh, drošības uh, dienesti, kas šos uh, zvanus saņems. Šeit ir pozitīvi signāli no dalībvalstīm pat Rumānijā un Čehijas republikā jau šī sistēma pilnībā ir uzstādīta un darbojas, bet pakāpeniski visas dalībvalstis mums sniedz garantijas, ka viss tiks uzstādīts uh, līdz noteiktajām termiņām, kad tiek aktualizēta programmatūra eh, šajā 112 sistēmā un ka notiks arī izsaukuma filtrācija. Un kas tad notiek padomē? Vai, eh, varbūt, ka eh, tur tāds, ka, ka miers valda, un tagad es domāju, ka varbūt Parlamentam jāuzņemas pozitīva iniciatīva. Paldies, saka priekšsādātāja, vēl ir kādi noslēguma komentāri par šo jautājumu. Jā, nav nekādu komentāru, tad vai es atvainojos, es uh, nepamanīju jūs, jā, skatījos cita, uz citu pusi, Stailers kundze. Jā, komis komisija runāja par uh, sistēmas iedarbināšanu 2015. gadā. Es domāju, ka tas ir cilvēkiem ļoti interesanti, kā tas uh, viss notiek, kā mēs informēsim pilsoņus dalību valstīs, kā tas notiks. Vai tas uh, tiks izdarīts elektroniski, jo pašreiz ļoti maz cilvēku vispār ir informēti par šo labo iniciatīvu. Priekšstādātāji, vai vēlties atbildēt uz šo jautājumu? Jā, paldies. Paldies par jūsu atbalstu. Es gribu teikt, ka man labākais risinājums būtu, ja automobīļu ražotāji par to informētu. Uh, sabiedrību par uh, šīm priekšrocībām, par atbildīgākiem, drošākiem ražojumiem, ko viņi piedāvā pircēju. Dažas no mūsu iniciatīvām ir uh, cietušas neveiksmi sliktas skaidrošanas uh, dēļ un tādēļ. Es domāju, ka arī likumdevējiem būtu jāparāds kaut kādas uh, garantijas mums, vai mēs ievērosim paredzēto laika grafiku, ne tikai uh, apliecināt, ka principā jūs atbalstāt, bet es ceru, ka mēs šādu lēmumu drīz arī saņemsim. Priekšsēdētāji, paldies. Ja nav citu jautājumu un komentāru, tad došu vārdu atkal mūsu referentei. Paldies. It īpaši es gribētu pateikties komisijai par sniegtajām atbildēm. Es gribētu eh, sniegt dažus datus, ir tīpaši attiecībā uz priekšlikumu dzīvotspēju un uz kalendāru. Mēs runājam par e-call kopš 2005. gada Eiropas parlamentā. Un Eh, es esmu dzirdējis daudz par šo jautājumu. Ir pienācis brīdis, kā lai autobūve spētu paredzēt eh, vadlīnijas. Tāpat arī gribētu par auto eh, projektu uzdot jautājumu, kas apliecinātu dalību valstu gatavību, vai tās ir spējīgas e, apvienot e, e-call sistēmu ar centru 112. Gribu pateikties par komentāriem, kas izskanēja attiecībā uz to faktu, ka e, bija atsauce uz ikolu, kas tiktu saistīts ar trešajām pusēm. Ir runa par pakalpojumu, kas tiktu piedāvāts kā valsts pakalpojums, taču pastāv arī zināma rezerve, lai varētu izmantot citus pievienotās vērtības nozars. Tāpēc paldies vēlreiz komisijai par šo skaidrojumu. Ceru, ka varēsim labi sadarboties ar eh, biedriem ēnu referentiem. Ceru, ka mēs šo jautājumu novedīsim līdz galam jau šī sasaukuma laikā. Un vēlreiz gribu uzstāt un pasvītrot to, cik lielā mērā šis atzinums ir svarīgs un jāpabeidz ātri skatīt. Paldies! Thank you. Um... <coughs> Paldies! Grafiks vēl nav apstiprināts mūsu komitejā, pie tā mēs atgriezīsimies vēlāk. Un komiteja šo jautājumu ļoti ātri izdiskutēja un izskatīja, līdz ar to noslēdzu diskusiju par 10. un 11. darba kārtības punktu. Tagad es gribētu lūgt visas politiskās grupas uh, informēt uh, savus deputātus par to, ka mūsu komiteja strādā ļoti raiti šodien un ir jau apsteigusi mūsu apstiprināto grafiku. Un tādēļ būtu labi, ja visi atbildīgie no politiskajām grupām um, nāktu uz sēdi jau ātrāk. Tagad mums darba kārtībā ir paredzēts punkts par integrētu uh, Uh, paku nosūtīšanas tirgu, uh, lai veicinātu e-komercijas attīstību Eiropas Savienībā. Bija paredzēts, ka šīs debatas uh, sāksies pulksten 16. līdz ar to tautas pārtījas referents vēl nav ieradies, bet viņš jau ir saņēmis brīdinājumu par to, ka, ka debatas sāksies par šo darba kārtības punktu, bet līdz referents pie mums atnāk, mums jāpagaida. Tagad pārtraukums desmit minūtes.

So we'll continue with the... <coughs> Turpināsim uh, komitejas sanāksmi. Kad mums ir visi atbildīgi ieradušies, mēs varēsim runāt par integrēto paciņu piegu, uh, piegādes tirgu. Un kamēr ētirgus, uh, kā mēs ceram, domājas pieaugs, e, parādās jaunas prasības paciņu piegādēji. Un mūsu referents Pablo Arias Echeverija ir strādājis ar šo ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji! Godājumie kolēģi! Esiet sveicināti un paldies visiem, kas ir klāt šodien. Vispirms es e, gribētu Tā kā šodien ir man pirmā uzstāšanās pēc vasaras atvaļinājuma, gribu visus jūs sveikt pēc tam, kad ir atkal uzlādēts baterijas, un es ceru, ka šis periods likumdošanas eh, sasaukuma beigās būs samērā intensīvs. Es negribu runāt gari un plaši, domāju, ka svarīgi ir uzklausīt eh, dažādo politisko grupu viedokļus eh, par apspriežamo ziņojumu projektu. Gribētu lielos vilcienos izskaidrot ziņojumu pamata punktus, kas pieturas pie tās līnijas Eh, par kuru jau es ziņoju jūnijā. Ziņojumā ir piecas pamatdaļas. Pirmā no tām attiecas uz eh, to, cik svarīgi ir eh, kvalitatīvi izsniegšanas un pieņemšanas dienesti digitālajā tirgu. Pirmajā viedokļa apmaiņā, kas mums notika jūnijā, onlainā iegādāto preču izsniegšana ir būtisks punkts visā elektronisko, visā preču piegādes ķēdē. Šis ir būtisks elements, lai varētu atsākt eh, un veicināt pirkšanu, pārdošanu internetā un eh, stiprināt e eh, tirgu. Otrais bloks koncentrējās, kā jau nu, virsraksts norāda, uz eh, to, cik svarīgi veicināt patērētāju uzticību no vienas puses un no otras puses pasvītro to, lai tirgus varētu patērētājiem piedāvāt visplašāko uh, piedāvājumu un nodrošināt izvēles brīvību. Eh, būtiskā nozīme ir piešķirta uh, uzticības celšanai no patērētāja puses, lai tie zinātu, no kurienes sūtījums nāk, kad tas tiks saņemts, uh, kāda būs gala cena un uh, ko darīt gadījumos, ja vēlas to atgriezt, kā arī kur iesniegt reklamācijas. Trešais bloks koncentrējās uz MVU, kas ir pamats elements digitālajā tirgu. Mazie vidējie uzņēmumi ir mūsu ekonomikas mugurkausa un ir jādod šiem uzņēmumiem iespējas apmierināt patērētāju pieprasījumu. Tāpēc pie, pirmkārt piedāvāja garantēt brīvu, efektīvu konkurenci. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai varētu palielināt eh, pakalpojumu klāstu un samazināt cenu no vienas puses, no otras puses ir ļoti būtiski eh, tikt galā ar tirgus eh, fragmentāciju un dot iespēju tiem MVU, kas vēlas strādāt pārobežu režīmā, vienkāršākus uh, un drošāks nosūtīšanas saņemšanas veidus. MBU nav tik lielu sarunvešanas iespēju, un tas tie apgrūtina tiem konkurētspēju, kas šajā gadījumā nespēlē tiem par labu. Ceturtajā blokā ir izcelta interoperabilitāte, lai E, nosūtīšanas dienesti varētu pieskaņoties digitālās attīstības procesam. Nu, domāju, ka šeit būtu jāpiemēro lielas likumdošanas izmaiņas un domāju, ka pēc uh, publiskām konsultācijām e, nepastāva pieprasījuma veidot jaunu regulējumu šajā nozarē. Domāju, ka mums jau ir likumdošana, kur ir labi jāpiemēro un korekti pirms mēs nākam klājā ar jaunām iniciatīvām. Mums kā likumdevējiem ir e, jāpanāk tas, lai nozara varētu sasniegt nospraustos mērķus un varētu standardizēt un vienkāršot procedūras, piemēram, marķējumā, tādā veidā, lai tas sniegtu gaidīto un vēlamo efektu visiem un ziņojumā pie, piedāvāt vairāki pasākumi šajā sakarā. Eh, līgums starp eh, operatoriem, lietotājiem un patērētājiem, lai varētu sasniegt vēlamus mērķus noteiktā laika periodā. Šeit nav runa par to, ka tiktu uzspiest kaut kas, bet piedāvāts. Nozara ir pilnīgi spējīga piedāvāt risinājumus jau esošajām problēmām. Jau pastāv dažādas iniciatīvas, lai varētu uh, attīstīt eh, izsekošanas, lokalizēšanas sistēmas un arī nodrošināt izsniegšanas punktus, kā likumdevējiem šajā jo, eh, etapā. Mūsu loma būtu aicināt pārdomāt šos jautājumus un panākt vienošanas, lai atrisināt šīs problēmas. Tāpat arī pakalpojums sniedzējus un loģistikas operātā, operatorus Eh, jāicina piedāvāt inovatīvus risinājumus. Domāju, ka esošās eh, situācijas risinājums ir sadarbība un dialogs starp trim spēlētājiem - uzņēmumi, patērētāji un eh, loģistikas un iztiekšanas operatori. Tāpat arī es domāju, ka Šis ir dialogs, kas būtu uzraugāms no Eiropas institūciju puses, nevarētu nodrošināt to, ka nosprostie mērķi tiek sasniegti. Un tādējādi es nonāku pie piektā ziņojuma bloka, kurā ir skatīta nepieciešamība institūcijām uzņemties uzraucītāju lomu, lai varētu garantēt esošo standārtu īstenošanu. Tas ir būtiski ne tikai, lai varētu celt juridisko drošumu un tik galā ar fragmentāciju, bet arī, lai varētu nodrošināt to, ka pastāv caurskatāmība un brīva konkurence. Šie ir tie pamat balsti ziņojumā, bet, kā jau es sacīju pirmīt, Domāju, ka prioritāri būtu uzklausīt ēnu referentus no dažādām politiskajām grupām un cerīgi raugos eh, uz viņu komentāriem. Pagājušajā sanāksmē, sede, nedēļā notika sanāksme ar ēnu referentiem, kad mēs apmainījāmies dažiem, dažādiem viedokļiem par atsevišķiem jautājumiem, un es gribu pateikties politiskajām grupām par viņu gatavību runāt, diskutēt un meklēt eh, kopīgos punktus, lai mēs varētu virzīt tālāk šo svarīgo ziņojumu starp citām iniciatīvām, kas ir paredzēts, lai pabeigtu digitālo tirgu. Paldies! Thank you very much. Uh, and... Paldies. Un tagad es došu vārdu ēnu referentiem. Un vispirms senā lovam. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Runājot pār šo dosie. Vispirms es gribētu pateikties referentam par priekšlikumu, kas man šķiet ļoti kvalitatīvs, un arī par debatēm, kas ir notikušas starp dažādajām politiskajām grupām un arī sagaidot nākošo nedēļu. Runājot par šo ziņojumu, mēs redzam, ka ir paredzēts uzlabot izsniegšanas darbu un uzlabot MBU darbību. Runājot par patērētājiem, domāju, ka referents ir piedāvājis kvalitatīvu tekstu, kurš izceļ eh, noteiktās problēmas, lai varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti, stiprināt caurskatāmību, uzlabot piekļuvi, kā arī risināt augsto cenu problēmu. Arī tas viss jāņem vērā gatavojot atzinumu. Mēs nedrīkstam izlaist no redzes lokā to iespēju, ka atsevišķas uh, Eiropas Savienības zonas ir attālākas, kur arī pakalpojums ir jānodrošina. Un tāpat ir jādomā par alternatīvu strīdu izšķiršanas mehānismu. Konkrēti domāju, ka varētu arī uzlabot paciņu uh, izsakošanas sistēmu. Tas jau ir norādīts manos grozījumos. Un Kopumā piekrītu referenta viedoklim. Ir viens īpaši atzīmējums jautājums, varbūt pat vissvarīgākais sociāldemokrātiem. Konkrēti tas ir jautājums par paciņa elektronisku uzraudzīšanu. Šobrīd šis jautājums ir skatīts visai E, marģināli komisijas priekšlikumus. Mēs gribētu, lai mēs kā komiteja ņemtu vērā to faktu, ka ir jātīsta iekšējais paci, reģistrēto paciņu izsniegšanas tīkls visaptvarošā veidā Eiropas Savienībā. Katrā gadījumā Eiropas Savienība jau ir atsaukusies uz veselu rindu principu, piemēram, atšķirība zīme, ar ko tiktu marķēti sūtījumi, kas kalpotu kā garantija patērētājiem. Piemēram, lai palielinātu informācijas apjomu, kas tiek sniegts patērētājiem, kā arī veicināt sistēmas eh, elastīgumu. Ir jāizceļ arī tas, ka jāpieprasa augstāks profesionālismu līmenis uzņēmumiem, kas sniedz šos pakalpojumus. Tas nozīmē atbalstīt profesionālo izglītību tiem, kur strādā elektroniskajā tirzniecībā. E, uzskatu, ka apvienojot pūliņus, mēs varēsim sagatavot līdzsvarotu tekstu, lai arī iekšējo tirgu varētu veidot līdzsvarotāku par labu patērētājiem, strādājošajiem, uzņēmējiem un, visbeidzot, visiem Eiropas Savienības pil pilsoņiem. Paldies! Thank you. And then the alternative phone to Alde. Un tagad dodu Aldei vārdu. Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Es no sirds vēlos pateikties referentam jo svarīgi ir panākt vienotu paciņu izsniegšanas tirgu. Pilnībā piekrītai analīzēji, kurā norādīts, ka izmaksu e, samazināšana gan nosūtot, gan saņemot varētu nodrošināt lielāku efektivitāti. Paturēsim prātā to, ka elektroniskais tirgus ir samērā jauns iekšējā tirgū. Konkurence kļūst aizvien dinamiskāk, tāpat arī piedāvātie pakalpojumi. Un mēs vēlamies, lai tirgū tiktu pie, sniegti vislabākie piedāvājumi. Tāpēc mēs vēlamies uh, piešķirt pareizu labu regulējumu ietvaru, un es redzu, ka arī referents ir ar šādu pašu pieju, gan piedāvājot aizsardzības pasākumus, gan arī piedāvājot citus informatīvus uh, un citus soļus, un ir ar Eiropas jauniem standartiem jāmēģina veicināt pievienoto vērtību Tas attiecas, piemēram, uz e, paciņu identificēšanu. Un šajā gadījumā ir jāatrod vispiemērotākā likumdošana. Un ar minimāliem standartiem, ar tiesību, ar kavēšanās jautājumu, atpakaļsūtīšanas problēmām šķiet, ka komisija pārāk visu ir aizkavējusi. Eh, līgumtiesības šeit ir svarīgas, tām ir jābūt pirmajā vietā, jo pašreizajā teksta izskatā komisija iespējams eh, nemudina atsevišķas grupas izmantot savas iespējas. Vajadzētu mūsu grupai pārdomāt dažādus risinājumus manis pie, eh, pieminēto šķēršļu dēļ, bet E, pār ziņojumu. Kopumā man nekādu lielu uh, e, problēmu nav. Paldies tagad zaļie. Paldies. Arī es gribu pateikties referentam, jo šis ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Es nevarēju piedalīties sēnu referents sanāksmē, bet tas nenozīmē, ka es nenovērtēju ziņojumu. Gluži otrādi, manuprāt, tas ir lielisks. Uh, un jūs esat skatījuši būtiskākos jautājumus, kurus arī jūs šeit uzskaitījāt e, e, savā runā, un tas viss ir izklāstīts uz papīra. Tas ir ļoti labi. Tomēr nevar piekrist e, līguma tiesībām. Es izturos samērā skeptiski. šajā punktā varētu nebūt lielu pretestību no padomis puses un varbūt priekšlaicīgi būtu iet pa šo ceļu. Bet domāju, ka ziņojums kopumā ir labs un nosūta pareizos signālus. Paldies, un tagad pāriesim pie ECR un nākošais runātājs Bīlans. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pateikties. E, pateikties ēnu re, referentiem un referentam par ziņojumu sagatavošanu, kurš pilnīgi noteikti ir iecerēts pareizā virzienā. Es apsveicu e, tiešsaistes tirzniecības veicināšanu un to, ka tiek atbalstīta brīvā tirgus principu, un tas nepārslogo mūsu MVU. Domāju, ka jauni e-komercijas regulējumi ir jāskatā izpratnē, cik tie ir pamatoti, vai tie ir tik tiešām nepieciešami un vai nozare tos pieprasa. Es at, atbalstu tās atsauces, kas ir norādīts 16. punktā, tīpaši atsauc uz 83. direktīvu no 2011. gada par patērētāju tiesībām, kas ir jāievieš līdz nākošā gada jūnijam. Šī direktīva sniedz paredz ļoti svarīgus jautājumus, kā piemēram projekts tai formai, kas ir jāizmanto līguma nosteikšanai, un es domāju, mums vajadzētu sagatavot kādu ieteikumu komplektu nozarē. Mums nevajadzētu pārslogot ar regulējumu šo nozaru mākslīgā veidā, un arī eh, uz to ir koncentrējies referents. Kāda varētu būt ieteikuma no mūsu puses? Piemēram, eh, sūtījumu sagrupēšana kas eh, atvieglotu to nosūtīšanu un arī būtu ērtāk patērētājiem. Informācija, kas būtu labāk pieejama jau mazumtirgotāju tīkmekļa vietnē, bet mums šeit vajadzētu visu izsvērt eh, starp gan patērētāju aizsardzību no vienas puses un eh, MVU pienākumiem informēt. Bet kopumā es domāju, ka viss ir iecerēts pareizajā virzienā un mums ir arī jādomā par to, ko mēs esam paveikuši patērētāju aizsardzības ziņā. Katrā ziņā pilnīgi noteikti domāju, ka ziņojums ir atbalstāms un varbūt atsevišķi noteikumi, kas eh, dotu iespēju patērētājiem izmantot citas valūtas kontus, ja maksājums ir jāveic eh, tādā valūtā, eh, kas atšķiras no viņu ikdienā lietotās. Tāpat vēl viens risinājums varētu būt uh, meklētājs cenu salīdzināšanai un arī piegādes izmaksu aprēķināšanai. Varētu sal veikt salīdzināšanu reālā laikā, ko konkrētā mm, pārlūkā un atrast opcijas piegādes un vispārējo attiecībā uz at konkrētas preces piegādes. Kopumā es atbalstu ziņojumu projektu, tas ir iecerēts pareizā virzienā, varbūt mēs iesniegsim dažus grozījumus, bet tie nenovirzīsies no referenta iecerētā kursa. Paldies! Un tādējādi mēs esam pabeiguši uzklausīt ēnu referentus un došu tagad vārdu citiem runātājiem. Pirmais runātājs būs Koreja de Kampus. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribētu pateikties eh, referentu par šo ļoti svarīgo ziņojumu. Un starp eh, piekcām lielām bažām, kas ir uzskaitītas un pīlāriem, domāju, ka vissvarīgākais ir um, preces eh, sūtījuma izsniegšana pārobežu eh, tirsniecībā, un tam būtu jānotiek vislabākās uzticības apstākļos, vēl jau vairāk ņemot to, ka tas izraisa vislielākās problēmas gan uzņēmiem, gan patērētēm, tīpaši MBU, runājot par pārobežu eh, apjomu, tas ir krietni mazāks nekā nacionālais apjoms, un pastāv grūtības šajā pārdošanas procesā. Tās ir gan tīri fiziska, gan loģistiska, materiāla rakstura. Un Dažkārt izsniegšanas cenas sasniedz pilnīgi absurdus uh, līmeņus, tā skaitā pat geogrāfiski tuvos uh, punktos vienkārši ar to starpību, ka jāpārceļās ir uz ci citu valsti. Mēs vēlamies veidot caurskatāmu sistēmu, kas varētu ņemt vērā patērētāju gaidas un jāapzinās arī to, ka tirgu pastāv veiksmīga situācija lieliem uzņēmumiem, taču mums ir jārūpējas ne par lielajiem, bet par maziem un vidējiem, un tāpēc šis būtu uh, arī ziņojuma pareizais mērķis. Par inovācijām runājot. Pilnīgi noteikti eh, šeit būtu jādomā par patērētāju interešu vērā ņemšanu, par uh, piemērotu eh, formu, eh, kā arī, lai varētu izsekot eh, produkta ceļām, tā skaitā līdz pat visā tālākajam ultraperifēram reģionam, un būtu ļoti svarīgi un noderīgi izveidot salīdzinājumu tīmekļu vietnes dažādām izsniegšanas sistēmām. Kas ir pieejamas e, pasaules ļoti plašajā bagātīgajā tirgu un būtu iespējams salīdzināt termiņus, cenas un visus citus jautājumus, lai varētu nodrošināt uh, vislabāko caurskatāmīgu un patiesu eh, iekšējo tirgu. Noslēgumā gribu pa, eh, apsveikt eh, un pateikties Pablo Ariešu, jo, manuprāt, ziņojums ir labs, līdzsvarots un pilnīgi noteikti tiks vēl bagātināts ar grozījumiem, kurus Pablo noteikti uzklausīs. Paldies! Paldies! Vai mums ir vēl citi runātāji? Ja tādu nav, tad es došu vārdu atkal komisijai. Vārds jums. Yeah, thank you, Mrs. Chair. Thank you. Um... Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem, kas izteicās, un jo īpaši Pāvlo Aries Čevarija par ļoti labo ziņoju, bet arī Jānu referentiem par viņu augstās kvalitātes darbu. Debates šodien liecināja par plašu konsensu, un tas visticamāk ir arī Pablo ziņojums sabalansētības dēļ. No savas puses var sacīt, ka ir ļoti patīkami redzēt, kā parlaments par problemātiskām skatās pašas lietas, eh, kuras mēs bijām identificējuši. Taču konsens arī par to, eh, kā tad jārīkojas, kā risināt šīs problēmas. Un mēs piekrītam, ka būtu pārāk ar tagad pārāk plaši visu regulēt, bet gluži otrādi ir plašas iespējas īstenot um, Um, brīvprātīgos institīvas. Tātad konsens ir visnotaļ plašs un vēlreiz apsveic un esmu gatavs tālāk sadarboties. Thank you. Do we have anyone to push any? Paldies. Vai kāds vēlas uzdot kādu jautājumu vai ir kādam komentāru komisijai? <clears throat> If not, then I'll... Ja ne, tad pateicos komisijas pārstāvim, referentam un visiem, kas izteicās par šo tematu. Un tagad runājot par darba grafiku. 4. ne, 5. novembrī, 4. un 5. novembrī grozījuma izskatīšana un balsošana komiteja. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Es pieminēju minēt tātad 8. oktobris 2012 ir grozījuma iesniegšanas termiņš, grozījumi tiks izskatīti 4. vai 5. novembrī un balsosim komitejā 16. un 17. decembrī. Tātad šis darba kārtības punkts tagad ir izskatīts, un tagad pāriesim. Next... Pie nākošā darba kārtības punkta. Un 13. punkts - patēriņu preču drošums apvienojumā ar 14. punktu ražojumu tirgus uzraudzību. Mēs vienojāmies par to, ka uzstāsies referenti par abiem ziņojumiem, tas būs sākumā, un tad ēnu referenti un citi deputāti varēs komentēt un pārstāvēt arī komitejas lēmumu, jo šie abi ziņojumi ir saistīti. Šaldemozes kundze ir ceļā uz šo komitejas sanāksmi. Jā, iebildumu nav. Tad, tā kā es esmu atbildīga par uzraudzības daļu, tad es varētu jau sākt ar šo ziņojumu daļu. Tad mēs mazliet ietaupīsim šādu laiku un tad turpināsim ar Šaldemozes kundzes daļu un tādā referenti. Vispirms vēlos jau tagad pateikties visu ēnu referentiem par viņu ļoti labo un konstruktīvo darbu pie šī ziņojuma. Mēs noturējām apvienotās sanāksmes abi referenti kopā par šiem abiem tematiem un visi ēnu referenti, un diskusijas bija ļoti konstruktīvas, un tagad mm, esam grozījuma identificēšanas un skatīšanas pirmajā posmā. Un pēc šīs komitejas sanāksmes mēģināsim veidot pamatu kompromisu grozījumiem, lai valdītu plašāka izpratne un vienprātība par jautājumu pēc būtības. Pirmkārt, ja es mēģinātu nedaudz ieskicēt grozījumus, kas iesniegti ziņojumam par ražojumu tirgus uzraudzīt, tad es varētu sacīt, ka ir četri punkti, uz, uz kuriem vērsti vairums grozījumi. Pirmkārt, definīcija, tad ir arī tiešsaistes pārdošanas jautājums, sankcijas, ekonomisko operatoru pienākumu un piektā daļa ir saistīta ar šīm definīcijām, kas ir RAPEX, ātrās brīdināšanas sistēmas bīstam nepārtiks preču jomā reģistra nozīme. Pirmkārt, runājot par definīcijām. Diskusijas starp referentu un ēnu referentiem un grozījumiem nor, eh, uzdev jautājumu, vai ir atšķirības starp drošību un eh, regulatīvo risku. Mums ir grozījumi, piemēram, no Balda Sāras kunga puses un Švāba kunga puses ieviest atšķirības starp to preci, kam ir e, drošuma risks, un to citu, kam ir regulatīvais risks. Riska definīcija ir tāda, ka mēs šajā regulā ņēmām vērā arī šo preču, ja produktu neatbilstību. It uh, seems Mm, domāju. ka šie grozījumi un debates galvenokārt virzīt uz to, lai novilkt robežšķirtnes starp risku, piemēram, drošības risku, kas var izraisīt uh, savainojums patērētājiem, un no otras puses neatbilstības risku. Viens iespējamais risinājums, lai padarītu šo atšķirību uzskatāmu, tā vai tā, lai dalītu risku divās daļās. Tātad vai nu mūs definējam dažādas riska veidus, tātad tad ir drošuma risks un neatbilstības risks, vai arī otrs risinājums, ka mēs definīcijas virzīt tā, ka no vienas puses būtu riski un no otras puses būtu neatbilstība kā divas atsevišķas kategorijas. Riski, kas saistīti ar produktu prezentāciju, ir vēl cita tēma, kas būtu iekļaujama definīciju sadaļā. Daži grozījumi, kuros eh, jaunais risks attiektos tikai uz neharmonizētajām precēm. Un tad tas nozīmē, ka harmonizācija pati jau skartu risku aspektu nodrošinot automātisku drošumu un tā tad. Um, jaunie produkti, tā jau būtu cita kategorija. Ja mēs uzskatām, ka jaunais risks ir pēc definīcijas tāds risks, eh, par kur eksistents mēs vēl nezinām, tad ir grūti nošķirt harmonizētos un neharmonizētos pro, produktus, ja prets, jo mēs nezinām, kāds varētu būt šis jaunais emerging risks, jo mēs arī nezinām, vai tas parādīsies harmonizētajos vai neharmonizētajos produktos, ja precēs. Piemēram, ir tādi gadījumi ar rotaļlietām, kur risks nebija zināms un tas nebija regulēts direktīvē, taču šo rotaļlietu pārdošanas aizliegums bija nepieciešams, jo vienkārši no pieredzes, lietotāja pieredzes bija zināms, ka risks pastāv, tā tad ir jānosāk, jānosāk šāda atšķirība ar harmonizētajām un neharmonizētajām precēm, runājot par ja, jauniem riskiem. One, um, point. Tāda, bet ne, cits jautājums ir saistīts ar pārdošanu, jeb tirzniecību tieši saistē. Par to ir daudz ierosinājumu, jo īpaši no Legrip kundzes Viņa vēlas iekļaut tirzniecību tiešsaistē vairākās vietās regulā. Regulas mērķis ir aptvērt gan tiešsaistes tirzniecību, gan arī citu veidu tirzniecību. Varbūt eh, tādā veidā ar šo komu regulu mēs varētu piedāvāt vienu apsvērumu, kas uzsver to, ka šī regula protams, attiecas uz abiem tirzniecības tipiem, proti tiešsaistē un tradicionālo veidu. Šo jautājumu apsprieda saistībā ar citām direktīvām ar iepriekš iespējams, ka mēs varētu paņemt vienkārši par paraugu kādu no iepriekšējās pieredzes. Sankcijas, jeb sodi ir plaši apspriesti, Daži deputāti vēlas, lai šīs sankcijas soda būtu augsti, lieli. Es vēlos uzsvērt šeit to, kā kā do, sodu punkts saistīts ar apzinātu um, riska faktora iekļaušanu precē, ka tas, tas ir pazīstams šis faktors. Nav runa par kaut kādu nepareizu mārķējumu. Vai par uh, tādu gadienu, kad neievērojot ražotāju prasības, tiek izraisīts savainojums vai nāvs gadījums. Paredzētās prasības ir domāts, lai novērstu iespējamos negadījumus. Es gribu vienkārši saskaņot šeit uh, formulējumu ar uh, neusticēšanās regulu. Protams, ka te ir jādomā arī par uh, vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem uzņēmumiem. Ja kāds apzināti rīkojas tā, ka kaitē patērētājiem un mēģinot no tā iegūt pēļņu, tad tas ir tas gadījums. Es ceru, ka mēs visi šo sodu saprotam vienādi. Tie attiektos uz apzināti tirgo, tirgu laistiem produktiem, kas ir bīstami. Tad bija daži komentāri un diskusijas ar komisijas pārstāvjiem runājam par ekonomisku operatoru atbildību. Šiet ir ļoti svarīgi šo aspektu, mm, savai tehnisko jautājumu skatīt ciešāk, tā, lai visas regulas būtu vienvieta, lai tās atbilstu preču drošuma vai uzraudzības daļai. Vēl ar vienu ir daži problemāts jautājumi saistībā ar atbildību tieši šeit vēl jāiekļauj. Lai mums būtu jāidentificē tirgus uzraudzības problemātiskie jautājumi. Tas, piemēram, attiec uz noteikumiem ražotājiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un eh, šie ražotāji savus preces pārdod Eiropas Savienībai. Tad jādomā par to brīdi, kad dokumentācija tiek nodota Eiropas Savienības iestādēm. Mums vienkārši jāsaprot, kā to organizēt. Nobeigumā runa par RAPEX ātrās brīdināšanas sistēmas bīstam nepārtīks preču jomā. Uh, vai tam būtu jātiec uz visām precēm vai uz tikai ierobežotu kategoriju. Esmu uzklausījis daudzas speciālas un atšķirīgas viedokšas. No viens puses es uzskatu, ka ir vērts uzskatīt, ka rapeks attiektos tikai uz nopietniem riskiem, nopietnas trauksmes gadījumā bet tur nevajadzētu aizrauties ar detalizētām tehnis, tehniskām sīkumainībām. Taču bija daudz komentāru ne tikai no komisijas puses, bet arī no uzraudzības iestāžu puses dažādajās dalībvalstīs. Šiet, ka problēma ir tā, ka ir tik milzīgi atšķirīgs traktējums mūsu dalībvalstīs par to, ko nozīmē nopietnas risks. Uh, Šķiet, ka mēs pat vienas dienas vai vienas nedēļas, eh, nedēļas ietvarā varam vienu un to pašu preci uzskaitīt vienā sarakstā, citreiz atkal citā. Tad vienreiz to uzskata par riskantu, citreiz par tādu, kurā nekāda riska nav. Un tad ir dažādi riski. Ir, piemēram, īstermiņa riski, ilgtermiņa riski. Piemēram, ka šī prece nenogalina jūs uzreiz, bet tā jūs pakļauj bīstamu ķīmisko vielu ietekmei, un tad tas efekts būs vēlāk. Jāmēģina izstrādāt tādu formulējumu, lai tas iekļautu visādus riska tipus. Un ja mēs uh, negribam šai definīcijai iekļaut savu veidu mazākus riskus, tad šo jautājumu varbūt varētu risināt tad, kad Atgriežamies pie definīcijām, kad eh, runājam par to, vai šī prece ir saistīta ar regulatoro risku, vai arī vai tas saistīts ar to kategoriju, kas būtu izveidota atsevišķi neatbilstošās preces, bet nesu nu, gatavu uzklausīt jūsu komentārus. No viens puses mēs negribam bloķēt, eh, pārblīvēt šo reģistrā vissīkākajām detaļām, taču uh, Mēs arī negribam, ka rapeks zaudē savu nodro, drošības nodrošinātāju lomu, tāpēc vien, ka dalību valstīs notiek matu skaldīšanas procedūra un ir sarakstā pārāk daudz riski iekļaut. Tagad esmu gatavs klausīt jūs komentārus, taču pirms pievēršamies ēnu referentiem, tagad lūdzu vārds referentei par eh, pārtiks, eh, par patēriņu preču drošumu Šalde Mozei. Es zināju, ka jūs esat ceļā, tāpēc es jau sāku ar 14. E, punktu, un tagad ar 13. jūs punkts ceru, ka jūs neiebilstat. Paldies! Um, es, man nekāda iebilduma nav. Atvainojos, ka nokavējos. Mēs balsojām vides komitejā par medicīnas ierīcēm un varu jūs iedrošināt, sakot, ka daudz no mūsu grozījumiem tika pieņemts. Es uh, gribēju iepazīstināt ar uh, manu daļu šajā diskusijā. Priekšsēdētāji, jā, labi. Tātad vispirms jūs iepazīstināt ar savu ziņojumu, un pēc tam jūs uzstāties kā ēnu referenti par otru ziņojumu, kas ietilp šai pakotnē. Šaudemozes kundze, jā, es vēlreiz atvainojos par nokavēšanos. Vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem par to, ka viņi tik, eh, bija tik atvērti sadarbībai, runājot par um, tirgus uzraudu, eh, par uh, pro, uh, izstrādājumu drošību. Un ka mēs uh, uh ceram pabeigt uh, šo darbu pie šiem tiesību aktiem līdz sasaukuma termiņu beigām. Mēs jau esam apsprieduši manu ziņojumu, un tādēļ es tā neiedziļināšos visās detaļās, bet pievērsīšos tām jomām, kurās, manuprāt, ir jāpanāk kompromiss. Patiesībā šeit ir deviņas jomas, kurās būtu jāmeklē kompromiss. Pirmkārt, mums ir bijusi diskusija par aptvērumu, par uh, ražojumu drošuma saistību ar uh, pakalpojumiem. Uh, tātad, kā interpretēt regulas aptvērumu. Es domāju, ka šeit ir pamats uh, turpmākam darbam. Tāpat ceru, ka būs iespējams panākt kompromisu par uh, tādiem izstrādājumiem, kas ir pievilcīgi bērniem un kas uh, imitē pārtikas preces Tālāk es domāju, ka mums jārunā arī par sodiem, tāpat kā attiecībā uz tirgus uzraudzību. Mums ir jānosaka skaidri sodi, skaidrs sankcijas, lai atturētu no uz, uzņēmumus no likumdošanas neievērošanas, jo šeit ir runa par drošumu, par drošību, ne tik daudz vienkārši kā par likumdošanas nepildīšanu. Es piekrītu Pitikainens kundzei. Un tāpat ceru, ka mēs varēsim kaut ko izdarīt par CE plus marķējumu. Es domāju, ka daudzi piekrita, ka CE marķējums šobrīd var būt maldinošs patērētājiem, un mans ierosinājums par CE plus būtu darīt kaut ko, lai atvieglotu uh, Uh, patērētājiem dzīvi, lai viņi varētu saprast uh, šo marķējumu labāk. Manuprāt, kaut kas ir jādara, lai atvieglotu patērētāju dzīvi, lai viņi varētu uh, saprast, par ko ir runa, un lai viņus nevarētu maldināt ar šo marķējumu. Tālāk nākošā joma ir tiesārdzības princips, es par to runāju vairāk reizi Es vēlējos to uzsvērt, dot signālu, ka nepiekrītu komisijai par uh, to, ka tika svītrots, uh, svītrot atsauce uz piesardzības principu. It kā, ja nu, šis princips vienreiz ir ierakstīts likumdošanā, tad to nevajadzētu it kā katreiz atkārtot, bet es vēlos tomēr, lai tas šeit parādās. Esmu gatava ar jums par to diskutēt. Tāpat esam diskutējuši par to, kā šo eh, regulu izmantot kā drošības tīklu, runa ir par otro, piekto un sesto pantu. Šeit ir saņemti daudz grozījumu, un es domāju, ka mēs radīsim risinājumu kopīgā dialogā. Daudzi ir iekļāvuši uh, groz, iesnieguši grozījumus par neaizsargātajiem patērētājiem un par uh, paredzamajiem riskiem. Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie kopīgas izpratnes veidošanas. Un tad man ir arī uh, vēl viens, tā, viena joma, kur būtu jāvienojas, proti, par ekonomisko operātoru pienākumiem. Mums eh, par šiem eh, pienākumiem, par prasībām, ko mēs uzliekam op ekonomiskiem operatoriem, ir, protams, ļoti skaidras noteiktas, bet ir iesniegti grozījumi. Eh, tā tad ir jāparādz atbildība visā piegāžu ķēdē Mm, rad, rodot tādus formulējumus, lai uh, būtu uh, šīs uh, ekonomisko operātoru prasības skaidri saprotams, lai viņi saprot, ko no viņiem sagaida. Un mūsu atbildība ir izveidot labu likumdošanas aktu pakotni. Un es uzskatu, ka šīs prasības ir jāsaskaņo ar uh, tām prasībām, kas ir ierakstītas uh, tiesību aktā par tirgus uzraudzību. Tālāk 13. pāns par izņēmumu paredzēšanu tirgus operātoru pienākumu jomā. Mums ir jāpadomā, ko mēs varam šeit uh, paredzēt, bet tomēr mums ir jābūt stingriem pret ekonomiskiem operētājiem, protams, neuzliekot pārāk lielu administratīvo slogu, bet nodrošināt to, ka ražojumi ir droši, kad tie parādās tirgu. Bet, ja jūs labi klausījāties, tad pamanījāt noteikti, ka par septīto pāntu nekādus kompromisus nesu paredzējis, proti par val izcelsmes valsti. Manuprāt, šeit nekādi kompromisi nav iespējami. Es atbalstu komisijas priekšlikumu. Es nedomāju, ka šeit vispār kādi kompromisi ir iespējami. Es ierosinu vienkārši balsot komitejā par to, vai mēs atbalstām komisijas priekšlikumu vai nē. Es atbalstu pati komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi norādīt izcelsmes valsti. Vēl ir citi jautājumi, kas būtu apspriežami, bet šīs deviņas idejas, ko nosaucu, ir tās, par kurām esmu gatava sagatavot kompromisa grozījumus, lai uh, padarītu likumdošanu skaidrāku, labāk saprotamu un nodrošinātu tās veiksmīgu darbību. Tāpat vienā no ēnu referentu sanāksmē mēs apspriedām darba grafiku, un es gribu atkārtot vēlreiz, ka, manuprāt, ļoti svarīgi būtu ievērot paredzēto darba grafiku attiecībā uz balsojumu komitejā un, ja iespējams, uzsākt arī sarunas ar padomi. Bet, lai panāktu plašu vienprātību, manuprāt, būtu jāsarīko vēl pāris ēnu referents sanāksmes, lai mums būtu vairāk laika diskusijām. Bet mēs, mums nevajadzētu mainīt paredzēto balsošanas datumu, bet vienkārši pirms balsošanas organizēt vēl papildu sanāksmes ēnu referentiem, lai mm, mm, vienotos par iespējamiem kompromisiem. Tagad pāris vārdus vēl vēlos teikt par uh, par otru ziņojumu, bet es gribu teikt, ka ir arī nepieciešams saskaņot šos abus tiesību aktus. Un varbūt mums vajadzētu lūgt arī juridiskā dienesta palīdzību attiecībā uz to, kurā tiesību aktā šīs definīcijas būtu iekļaujams, kur par, par visskaidrāko formulēm un tā tālāk. Par rapeks, jā, es piekrītu, ka šeit risinājumu rast nav tik vienkārši, bet varbūt eh, vajadzētu šeit valstīties uz riska novērtējumu un nodalīt risku no neatbilstības. Bet tomēr arī attiecībās produktiem, kas neatbilst prasībām, tie būtu jāiekļauj šajā RAPEX sistēmā jo arī e, šeit var būt kāda ietekme uz ražotājiem, panākot, ka tie ievēro visus e, normatīvos aktus, kas ir spēkā. Varbūt rapeks mēs varētu nodalīt e, nopietnu apdraudējumu, jeb risku un neatbilstību prasībām no otras puses, jo tomēr ir atšķirība starp neatbilstību un nopietnu apdraudējumu, jeb risku. Tāpat svarīgi ir, lai dalību valsts uzņemtos lielāku atbildību, nodrošinot tirgus uzraudzības pasākumus. Es domāju, ka dalību valstīm tiešām ir atbildība darīt vairāk, izmantojot to rīcībā esošos resursus. Varbūt ir jāprasa, lai tiktu veiktas biežākas pārbaudes pēc statistikas datiem 0,3% no tirgu pieejamām precēm eh, varas iestādes pārbauda. Varbūt mums vajadzētu prasīt, lai 2% šo ražojumu pārbaudītu. Un eh, katrā ziņā ir jāuziņo dalībvalstīm, ka tām ir jāuzņemas atbildība par tirgus uzraudzības pasākumiem. Un tad eh, es uzskatu, ka ir nepieciešama Eiropas datu bāze par savainojumiem, jo tas mums ir instruments, kas palīdz izstrādāt skaidrāku, precīzāk orientētu likumdošanu šais jautājumos. Tāpat ir jāstiprina sadarbība ar muitu un citiem dienestiem. Bet jāsaka, mums nav pārāk lielu viedokļu atšķirību ar Pitikainēnas kundzi, kur ir referente. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams turpmāk vēl sadarboties un ka tiešām ir jāuzlabo uh, tirgus uzraudzība un jāpadara tā efektīvāk. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad uh, uzklausīsim ēnu referentus. Šārde Mozes kundze ziņojumam uh, EP, ETP referents Baldis Sārī kungs. Un pēc tam Dosim vārdu arī Kreutzmann kungam. Saprotu, ka esat atbildīgs par abiem ziņojumiem. Un pēc tam dos, došu vārdu arī zaļajiem. Paldies! Priekšsēdētājs vēlas pateikties referentē, eh, kā arī jums priekšsēdētāji. Vēlos pateikties. Uh, referentei, gan jums priekšsēdētāji par sagatavotu ziņojumu. Es negribu monopolizēt eh, eh, izteikšanos par šo ziņojumu. Es domāju, ka mēs varētu pārskatīt dažus iesniegtos grozījumus, lai precizētu virzienu. Kop tīri personīgi man interesē pielietojuma sfēra. Domāju, ka pielietojuma sfēra ir labāka jāprecizē citiem vārdiem. Sakot, uh, vajadzētu izvairīties no šaubām un grūtībām attiecībā uz um, izstrādājumiem, kas paredzēti patērētājiem. Otrkārt, par drošiem eh, izstrādājumiem mums vajadzētu respektēt harmonizācijas notiekumus Eiropas Savienībā un ņemt uh, vērā modeļiedzienu. Par drošumu analīzi, kas ir sastais pants. Mums ir vesela rinda kritēriju, kas šeit ir norādīti. Un ja nav šīs definīcijas, tas ir sestais pants, otrais punkts. Domāju, ka šie dažādie kritēriji, tiem ir jābūt objektīviem un ražotāja rīcībā tehnikas stāvoklis, patērētāji gaidas tehnoloģijas ir e, grūti interpretējami no ražotāju puses un ir grūti veikt precīzes konstatējums. Astotais pants - ražotāju pienākumi. Paturē <clears throat> saglabā dokumentus desmit gadu garumā, manuprāt, ir pārliecīgi. Domāju, ka importētājam ir jāuzliek par pienākumu iesniegt šos dokumentus, bet nevis tos arhivēt. Savukārt par izplatītāju runājot, jāparedz tas, lai ražotājs un importētājs paredz ievērotu zināmus noteikumus. Šeit ir runa par to, ka notiek pārbaude par to, lai Eh, izstrādājumam eh, piemīt nepieciešamās īpašības. Tālāk, un ko jau pieminēja referente, kas ir ekonomiska operatora pienākuma. 2009. gadā tika piemina, eh, pieņemta astoņdaļīga pakete ar pienākumiem. Ar, ekonomiskajiem operatoriem un ir e, attiecīgi iekļautas, e, iekļauti visi šie pienākumi. Ir jāgroza vairākās vietās teksts, un es domāju, ka vajadzētu pieturēties pie pieņemtā teksta bez lieliem grozījumiem. Runājot par drošības tīkliem un harmonizāciju, tas ir, e, tie ir vienīgie likumdošanas akti, uz kuriem var atsaukties. Runājot par CE plus marķējumu, šeit esmu samērā skeptisks, domāju, ka papildus marķējums tikai jauks patērētājiem prātu, būs pārāk daudz e, etiķešu, būs papildu izmaksas, un, un domāju, ka Tas izmaksātu dārgi tīpaši MVU. Tālāk par piesardzības pasākumiem runājot, atkārtoju vēlreiz savas bažas un neizpratni. Vairāk kārt esam runājuši par to un domāju, ka nevajadzētu nonākt juridiskas nedrošības apstākļos un domāju, ka arī šie jautājumi tika analizēti un izcelti tad, kad mēs runājam par droša izstrādājuma definīciju un paredzamo lietojumu. Par sankcijām pārkāpumu gadījumos, kad tiek pārkāptas izstrādājuma drošības normas. Tai tiek noteikti atkarībā no paketes, vai tas būtu produktu izstrādājuma drošums vai tirgus uzraudzība. Varbūt vajadzētu paredzēt vienotas sankcijas, piemēram, sankcijas tikai um, paketē, kas attiec uz tirgus uzraudzību. Šajā sakarā es domāju, ka kolēģi Kreutzmann grozījums ir attiecīgs. Runājot par izcelsmes eh, certifikātiem, var piekrist, jo šeit ir runa par elementu, par kuru mēs esam daudz runājuši. Un redzu, kā Kreutzmann kungs, eh, kurš ir man blakus, eh, arī mm, māja ar galvu un itre komitejā. Šis punkts tika pieņemts ar lielu vairāku. Mēs varētu ņemt eh, vērā atšķirīgas eh, dažādās prasības, lai varētu garantēt patērētājiem visu nepieciešamo informāciju pirkuma sakarā. Domāju, ka nevar pieļaut to, ka uh, Eh, viens eh, no um, desmit produktiem izrādās nedrošs un ir apritē Eiropas Savienībā bez izcelsmes apliecības. Arī tiesa, ka tādas valstis kā Japāna, Kanāda, eh, Ķīna jau uzliek pārpienākumu importētājiem viņu teritorijās norādīt izcelsmi. Savukārt septītais pants, manuprāt, norāda ne tikai nepieciešamību celt, uh, Eh, prasību pēc eh, izcelsmes apliecinājuma, bet arī uzlabot eh, uzticību starp Eiropas Savienības starptautiskiem partneriem. Noslēgumā es gribu vēlreiz pateikties referentam par lielisko darbu, protams. Ir manis pieminētie dažādie elementi, kuru sakarā mums varētu būt kādas domstarpības, taču kopumā domāju, ka pakete ir komitejām labi uzņemta un mēs varētu to atbalstīt. Paldies! Thank you. Paldies, Baldas Sāre kungs. Pārējām pie Aldes un Kroicmana kunga. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, viens eh, varēs izteikties par vienu dosie, es izteikšos par otru, jūs zināt, ka daudz grozījumi ir izteikti kopīgi, un es koncentrēšos uz izstrādājumu drošumu. Ir noteikums harmonizēt no vienas puses, un noteikumi neharmonizētiem izstrādājumiem no otras puses. Vajag izvairīties uh, E, pirmkārt, no dublēšanās. Vissvarīgākais elements ir harmonizēt nosacījumus, skaidri nodalot likumdošanu ar harmonizētām, e, neharmonizētiem izstrādājumiem, un svarīgi ir arī rast risinājumus caur tirgus uzraudzību. Harmonizētiem izstrādājumiem ir likumdošanas trūkumi, un šajā gadījumā ir jāiesaistās. Baldas sārekungs, tad, kad mēs runājam par eh, obligāto izcelsmes marķējumu, ir nepieciešams veikt eh, ietekmes izpēti, apzināties juridisko eh, ietvaru, un, ja nebūtu nekādas pievienotās vērtības patērētājiem, vai produkta izsekošanai, tāda citi nosacījumi un noteikumi jau to paredz, piemēram, ar ražotāju vā, vai importētāja vārdu vai adresi, vai arī caur muitas datiem, jo eh, dot šīs eh, norādes patērētājiem nozīmē viņu maldināt. Es par to runāju jau pirmie citā kontekstā, taču. Šlīsliš, un tas sāka jau zur Frau. Taisni par patērētāju aizsardzību. Runājot, viņi ir pret šo izcelsmes norādi. Skeldemozers kungs nevar šeit vēl eh, vairot MBU administratīvo nastu. Un pirmdien mēs nācām klāt ar priekšlikumu, lai mazinātu eh, šo negatīvo ietekmi uz MVU, nevis uz lielajiem turklāt. Domāsim par mazajiem galvenokārt. Ir vesela izstrādājumu kategorija, kas eh, ir, eh, kas ir jālaiž klajā ražošanā un kas var arī nenonākt ražošanā, jo ir pārāk daudz um, šķēršļu. Es saprotu Baldasāri kungu, bet pieturos pie savas nostājas. Domāju, ka piedāvātājs nav saistāms ar izstrādājumu drošumu, bet ja vairākums to pieņem, tas būs vairākums politiskā ziņā. Tas nav saistāms ar e, produktu drošumu. Mums ir jānodrošina juridiskais drošums. Tā. E, runājot par atsevišķiem izstrādājumiem, konkrēti bērnu izstrādājumi, spēles un tam līdzīgas lietas ir jānodrošina e, šīs drošums. Pār piesardzības pieju runājot. Tas ir līdzīgi kā vides ziņā. Ir jāzina, cik tālu drīkstam iet. inspektors, kuram būs jākontrolē izt, visi izstrādājumi. Vai tas būs tas pats piesardzības princips, ja tiek uzdots inspektoram kontrolēt visus izstrādājumus, vai tiešām mēs to vēlamies? Vai, piemēram, ir pienākums sekot uh, ikvienam produktam un es neesmu pārliecināts, vai tas ir īstenojumi. Un tālāk, kas tad notiek ar eh, rūpniecības eh, aizsargāšanu. Es nezinu, vai ar šādiem noteikumiem, harmonizētiem izstrādājumiem mēs patiešām aizsargāsim patērētāju. Ik, tas nozīmētu papildus izmaksas uzņēmumiem, kas skartu patērētājus, un turklāt atsevišķiem izstrādājumiem paietu gadi, līdz tie nonāk tirgū. Par jauniem ražojumiem runājot, ļoti bieži pietiek, ka ražotāja tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ražotāju un atsevišķa papildu informācija eh, eh, to eh, skār komerciāli vai, vai citi noslē, ražošanas noslēpumi. Un turklāt atsevišķos gadījumos ražotāji zaudēt iespējas savus izstrādājumus pārdot. Ir pietiekami, ja izcelsme ir norādīta nevis uz marķējumu, bet informācijā, kas pavada šo izstrādājumu. Un ja eh, eh, lēmēja iestādēm ir eh, piekļuvuša informācija, to es neapstrīdu nemaz, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs uz marķējumu. Tālāk uz informācijām, ko norāda ražotājs vai um, importētājs, tai ir jābūt precīzai verantwortlich gemacht werden. Dies würde es ermöglichen, alle Händlern Turklāt uzstāja, ka informācija ir jābūt pareizai, taču nevajadzētu pārāk apgrūtināt MVU ar šo informāciju, lai pārāk nepārslogotu šo laiviņu. Jūs zināt jau, ko es domāju par eh, marķējumu CE. Vai tas tik tiešām uh, E, palīdzētu labāk aizsargāt patērētāju, un vai e, tai būtu kāda pievienotā vērtība, jo pat ar marķējumu C plus varētu izraisīt, e, vai tas neizraisītu kādas šaubas patērētāju prādos, savukārt tas prasītu augstākas izmaksas, un dotu ilūziju uh, pa, uh, patērētājiem par izstrādājumu drošumu. Redzot šādu marķējumu CE, uh, un tas sniegtu nepareizu informāciju patērētājiem. Un tagad došu vārdu Aldei pār šīs uh, pakotnes uzraudzības daļa. Paldies, priekšsēdētāji! Pe care mi l-ați adresat. Vispirms es gribu pateikties par ļoti sirsnīgajiem vārdiem, e, kurus jūs man veltījāt sēdes pašā sākumā. Gribu norādīt, ka pat, ja mums ir atlikuši daži mēneši šajā sasaukumā, tomēr domāju, ka mans devums likumdošanas e, dokumentā, kas tiek gatavots mūsu komitejā, būtu labs devums, un šeit ir runa par lietām, kurām es ticu un kuras gribētu novest līdz gālam. Es gribētu piedalīties labākā komisijas darbībā un runājot par tirgus uzraudzības noteikumiem. Es atbalstu kolēģu Nikolāju un Kreutzmanu iesniegtos grozījumus. Un gribētu ļoti īsi tos prezentēt, lai izceltu to, kas man liekas būtiski. Pirmkārt, par re, eh, eh, regulas vispārīgo mērķi. Manuprāt, svarīgi ir tas, ka tirgus uzraudzības noteikumiem ir jātiek piemērotiem vienlīdzīgā veidā, neatkarīgi no izplatīšanas eh, ķēdes, piemēram, E, pienākumi starpniekam sadarbībā ar tirgus uzraudzības e, autoritātēm šajā sakarā es domāju pār tiešsaistes platformu, lai varētu komercializēt ražojumus. Tālāk par tirgus uzraudzības autoritātēm runājot, kā jau kolēģi norādīja, viņu aktivitātes neaprobežojas tikai ar izstrādājumu drošību, bet arī ar Eiropas standārtu uh, un harmonizēšanas ievērošanu. Tāpēc domāju, ka uh, šīs struktūras varētu vairāk piedalīties standartizācijas procesā. Runājot par likumdošanas efektivitātiem daudz ir atkarīgs no pienākumu sadalas starp dažādiem spēlētājiem vērtību ķēdē. Un šajā sakarā grozījumi 8. pantā, kas ierobežo dokumentus, ko var pieprasīt no ekonomiskā operatora, e, nozīmē to, ka ikvienam ir jāiesniedz sava dokumentu dāļa. Šis grozījums e, citas starpā paredz arī uh, dokumentu iesniegšanu vai nu elektroniskā vai papīra formātā. Runājot par riska produktiem, 9. pantā ir svarīgi nodalīt neatbilstošos izstrādājumus, kas automātiski nav bīstami patērētājam, un autoritātei šeit ir jānosaka tas, vai ir nepieciešams veikt risku izvērtējumu runājot par risku izvērtējumu 13. pantā. Tam ir jānotiek, piemērojot kopīgu metodiku visām dalībvalstīm. Un komisija varētu atbalstīt šādu procesu ar ieviešanas aktu palīdzību. Runājot par drošuma prezumciju, ir trīs punkti, kas ir jāpārbauda riska izvērtēšanā, un nav pieļaujams tas, kā. Ja tomēr kāds izstrādājums ņem vērā Eiropas likumdošana prasības, Eh, tad eh, autoritātes var eh, pieņemt kādus īpašus pasākumus. Tas radītu neskaidrību juridisku. Tālāk pār izstrādājumu blociešanu pie Eiropas robežām vajadzētu rast risinājumu, lai novērstu nevajadzīgu produktu izstrādājumu bloķēšanu. Tālāk par apziņošanu tāpēc ietvaros tai ir jānotiek tikai ar tādiem izstrādājumiem, kas vieš nopietnu risku. Un Ja ir pārāk liels skaits šādu paziņojumu, tad dalību valstu kapacitāte varētu tikt apdraudēta. Tālāk 31. pantā piedāvā e, paredzētā sistēma, un tā, ko piedāvājam mēs liberāļi, ir e, iedvesmojusies e, no konkurences noteikumiem. Ir nepieciešama kopīga metode, lai aprēķinātu soda naudas, ņemot vērā to, e, cik kaitējums ir liels nodarīts. Un to varētu aprēķināt balstoties uz veikto pārdošanas daudzumu, un tas ir līdzsvarotāks nekā paredzētais ziņojuma projektā. Esmu atvērts dažādām diskusijām un kompromisiem visos šajos jautājumos, kā arī e, attiecībā uz visiem pāriem regulas elementiem, lai garantētu to, ka mūsu regula beigās būtu ir tāds instruments, kas efektīvi uzrauga tirgu un vienkāršo sistēmu. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad vārds zaļajiem. Paldies! Mēģināšu izteikties ļoti īsi. Pirmkārt, paldies eh, Skeldemovas kundzei par labo sadarbību. Un mums ir izdevies daļēji pārliecināts padomas locekļus. Mēs vēl nezinām, kas tiks, kas netiks pieņemts, un šobrīd notiek sarunas, un viss ir atkarīgs no mūsu elastīguma šeit. Ļoti svarīgi ir panākt vienošanos, ja iespējams, mūsu sasaukuma laikā. Vai varbūt būtu labāk um, izmantot visu laiku un sagatavot labu rezultātu? Es domāju, ka ir skaidri jānorāda eh, riski atbilstībai, neatbilstībai, no, eh, ko nav veikusi E, komisijā, kam kalpo rapeks. Rapeks, manuprāt, ir domāts risku novērtēšanai un nevis funkcija, kas ir vispār e, derīga visam. No otras puses, par informācijas sistēmu runājot, kas ir papildus rapeks. Also, da muss es eine engere Verknüpfung geben, aber auch eine Differenzierung zwischen den beiden Systemen. Ir jāparedz eh, eh, piemērota risku novērtēšana. Par sankcijām runājot, gatavojos eh, atsaukt grozījumu un savējo, un, manuprāt, diskusija ir iespējama uz esošo bāzes. Un vēl viena, manuprāt, svarīga piezīme. Jūs uh, pieminiet iedzienu, ko vāciski grūti pārtulkot, konkrēti automātiskām eh, sistēma, jo nevar eh, izveidot eh, tādu sistēmu, kur atsevišķi produkti tiek bloķēti pirms slaišanas tirgo, citi ne. Visam ir jābūt, jānotiek vienlīdzīgi. Uh, Un par drošumu runājot Skeldemozes kundze, man ir jautājums, jo mēs jau zināmu laiku sadarbojamies šajā jomā. Es neesmu mierā ar to, kā Eiropas komisija ir šo CE marķējumu jautājumu pārvaldījusi. Kā varētu piespiest komisiju atzīt šo problēmu un piedāvāt uzlabojumus? Es piekrītu jums, jūs uh, E, visdrīzāk atradāt par vienīgo risinājumu iespējamo un vajadzētu panākt papildus juridisko drosī, drošību, papildus skaidrību. Pastāv brošūras, bet varbūt ir nepieciešams drošības marķējums kaut kas, kas problēmu atrisina. Uh, Es ļoti jūtīgi izturos pret visiem, visiem šiem CE plus debašu jautājumiem, taču mana pieredze rāda, ka ar to nebūs pietiekami. Ja mēs skatām bīstamo izstrādājumu statistiku, tad redzam, ka ir trešās puses certifikāti, kas nesniedz vairāk drošības patērētājiem un arī marķējums C plus šādu papildus drošību nesniedz. Svarīgi ir lietas eh, pareizi definēt un jāpiespiež komisija uzsākt šo darbu. Tāpat arī padomu, lai varētu labāk definēt C marķējumu, to vai labāk eh, ierāmēt, noteikt eh, atbildīgos par šī marķējuma saturu, bet nevar visu laiku uzdot atbildību tikai importētājiem vai ražotājiem, savukārt CE uh, marķējuma autoriem nav nekādas atbildības. Ko tad dod šis marķējums? Arī šī marķējuma autoriem ir jāuzņemās zināma atbildība. E, tas e, stiprinātu drošību. Tālāk vēl viens jautājums, kas nav ticis atbildēts. Varētu mudināt e, komisiju uz uh, marķē tikai dokumentus, bet vai tas būtu labāk? Piemēram, ātrai produkta drošuma izvērtēšanai šim marķējumam ir jābūt redzamam ātri, ne tikai kaut kur pavadošos dokumentos. Vārdu sakot, ir jāatrod skaidrs risinājums un nevis vienkārši norādot, ka mēs atsakāmies no marķējuma CE. Tāpat arī uh, nevaram atļauties nemeklēt risinājumu. Es ceru rast ātru risinājumu, bet vēl ir jautājums par izcelsmes valsti. Bet eh, rīkosimies uzmanīgi, iz, eh, izvairīsimies no dūmu aizsargiem, aizsagiem, un ja ir piemēram zaļo eh, ķīniešu ražotājs, eh, kurš importēs, būs importētājs eh, Eiropā, kurš liks kopā Ķīnā ražotas izstrādājumus. Un vai šeit būs CE marķējums vai nē? Domāju, ka vajadzētu noraidīt esošo sistēmu, kā tā tiek pievērota šobrīd. Un pilnīgi skaidri jānorāda, ka ir arī jārunā uh, ar padomi un jādod iespēju mums izlēmt to, kas ir vissvarīgākais. Vai mēs gribam to visu pabeigt esošajā sasaukumā, vai pagaidīt mazliet un e, panākt vienošanos uh, Eh, ar padomu, bet tas jau nevarēs notikt tikai šī sasaukuma ietvaros. Un tad pēdējais punkts piekrīt, ka mums ir nepieciešama skaidra definīcija. Bet jāapzinās, kas ir patēriņa prece, kas ir rūpnieciska prece. Vēl tā aizvien tas nav skaidrs komisijas priekšlikumā. Definīcijā ir jāpapildina teksts, un šajā sakarā ir priekšlikums no manas puses, kas varbūt nav perfekts tomēr. Pilnīgi noteikti darbs ir jāturpina, jo nedomāju, ka komisija ir labi paveikusi savu darbu šeit. Paldies, un tagad mēs dodam vārdu nākošajam runātājam Ashley's Fox. ECR Ashley Fox. Paldies priekšstādātāji, pateicoši Šalda muzeju un citiem ēnu referentiem par labo sadarbību pie šī temata. Eh, esmu vīlies, ka esmu palaidis garām jūsu komentārus un šaldamos komentārus. Šiet, ka jūs eh, vienkārši sākāt visu to agrāk, kaut gan es atnācu 5 minūtes pirms paredzētā laika un esmu veselu pusi visu debašu palaidis garām. Nu labi, pievēršoties patērētāju aizsardzības jautājumā. Mana grupa noturēja uzklausīšanu, kurā bija eh, kā 12 tā skaitā arī ANEK iesaistītās puses, un tas attiecās arī uz CE plus un izcelsmes marķējumu. Un neviens no šiem punktiem mums neļāva secināt, ka no tā ir kaut kāds labums patērētājiem. Varbūt ir kaut kāda cita labuma, bet patērētājiem no tā labuma nav. Izcelsmes marķējums nav drošības marķējums, tas ir protekcionisms marķējums. Cilvēki tādu marķējumu grib protekci protekcionistisku apsvērumu dēļ. Man eh, prāts uz to ir eh, pavērts. Tā drīkst, ja mēs uzstājam uz eh, izsekojumības principu, tad esmu gatavs to atbalstīt. Taču mans secinājums ir tāds, ka nav pilnīgi nekāda labuma no izcelsmes marķēm. Tas ir vienkārši protekcionismu. Mana grupa vērsīsies pret to. Runājot par CE plus marķējumu, atkal esmu gatavs jūs uzklausīt, ja gribat mani pārliecināt. Ja es domāju, ja, ja pārliecināsiet, ka no tā ir labums patērētēm, taču nelēm ir tā, ja kāds var viltot CE marķēšanu, tas skaidrs, ka viņi varēja viltot arī CE plus marķējumu. Un atbildi vienkārši labāka tirgus uzraudzība. Nav runa par kaut kādu jauna marķējuma izveidi, kas uh, reāli taču neko daudz nedos. Runājot par precēm, kas parādās bērniem un precēm, kas uh, imitē pārtiku, šādi mūzi ļoti labi apzinās manus argumentus, neatkārtošu to. Es sacīšu, ka uzmanīgi sagatavots tiesību akts ir problemātisks. Mums ir vienkārši jāuzmanās, lai tāds uzņēmums, kurš ražo savus eh, ziepes, eh, smalkmaizītes vai kādas kūkas izskatā, nedrīkst eh, pārtraukt savu darbību, tāpēc vien, ka mēs viņam uzliekam sankcijas. Runājot par kriminālām sankcijām, tas jānos, jāatstāja dalību valsts ziņā nav samērīgi mums izvirzīt prasības pret dalībvalstīm, kādas kriminālās sankcijas tām ir jāuzliek. Un mēs neļausim pārkāpt šo robežu, kas ir dalībvalsts ziņā. Runājot par tirgus uzraudzību, par eh, piesardzības principu, tas ir princips, kas eh, minēts eh, līgumā, nav vajadzības to katrā uh, tiesība aktā kaut to atkārto, tāpēc vien, ka mums dažiem labiem tas patīk. Ir eh, atsauc uz visādiem līgumiem katrā tiesība aktā. Kāpēc tā nedarīt vienmēr? Eh, tas vienkārši viss sarežģīja. Nav jēgas to darīt, ja vienīgi dažam labam deputātam tas uh, izklausās mīļāk. Es pilnīgi atbalstu Rūlas kundzes sacīto. Ja tas ir ierobežojuši pasākums, tā tam arī jāpati, jāpaliek tikai uz dažiem gadījumiem. Runājot par Eiropas Savienības laboratoriem, es nedomāju, ka ir kaut kāda jēga Eiropas Savienībai būtu jābūt kaut kādām savām ES laboratorijām. Tā ir tāda kā impērijas būvēšana. Dalībvalstīs jau ir laboratorijas, kas labi īsteno savu darbu, un komisija var paļauties uz to darbu. Runājot par sankcijiem, priekšlikums ir tāds, ja pareizi saprot, ka tām būtu jābūt atbilstoši apgrozījumiem, jūs pietikainens, kundze, zināt manas uh, ieskatus, ka tam jābūt nesaistītam ar um, apgrozījumu, ka dalībvalstīm pašām jālēm par šo jautājumu. Nobeigumā gribu sacīšu, ka šim svarīgajam tematam ir jāatvēl vairāk kā vienu ēnu referents sanāks. Mums ir jāizstrādā kompromis. Es atvainojos. Man žēl, ka šeit debats sākās agrāk. Es palaidu garām to, ko jūs sacījāt. Taču, domāju, ja vēlamies panākt labu kompromisu, tad ir vērts pagaidīt, kad visi ēnu referenti ir klāt. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Nākošais runātājs ir Salvīnīkums. Grazie, prezidente. E gra... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei. Šī regula uh, ir, nosau, ir nosaukta tirgus uh, produktu uzverzīšana. Es tāpat kā citas skeptiski noskaņots. Mēs esam Eiropas sirdī, tad vienosimies, ko tad īsta Eiropa katram nozīmē. Katram jau te var būt savas idejas Taču mums ir jāatzīst, kad kaut kas ir ražots un nevis ir saistīts ar rošu. Mēs taču nevaram noliegt to, kas ir noliegt acīm redzamo. Pēdējo gadu laikā Eiropa man stāsta, kur ziepes pīdžamā apavi ražot. Es zinu, ar ko tas viss ir saskāries ražošanas procesā, jo dažos reģionos ir vīdes, sociāli, ekonomiski apstākļi, kas nav tādi paši kā Stokholmā, Berlīnē vai Londonā un tā tālāk. Noliegt to faktu, ka drošums ir saistīts ar izcelsmes valsti, ir pielīdzināms tam, ka mēs noliektu, ka šī sanāksme pat laba notiek Briselē, protams, katram ir tiesības palikt pie saviem ieskatiem, taču es nedomāju, ka te ir runa par protekcionismu. Jā, starp, jā, ASV, Japāna, Indija, Kanāda, ko tā dara. Ja visa pārējā pasaule to dara, var jau būt, ka viņiem nav taisnība, mums ir taisnība, vai arī varbūt ir otrādi pasaulē taisnība, un mēs maldāmies. Uh, varbūt daži labi šeit Eiropā neaizstāv patērētāju interesu un tiesības, bet citu cilvēku tiesības. Gribu pateikties jums par paveikto darbu, taču es nesaucu šīs personas par patērētājiem. Es viņus sauc par pilsoņiem, kas pērk preces. Es nepārstāvu patērētājs, bet pilsoņiem, neatkarīgi no tā, ko viņi pērk, kur pērk, ir tiesības zināt, kas tas ir, ko viņi pērk un kur tas ir ražots. Runājot par patērētāju, ražotāju un tā tālāk, pat Eiropas Savienības kontekstā būtu labi zināt, kurā no 28 dalību valstīm ir ražotā pidžama, kuru es velku mugurā savam bērnam. Tās ir tiesības visiem, ir eh, inovatīvo pētniecības eh, ražo, eh, ražojumu drošums. Milzīgi daudz uzņēmu ir, ir tērējuši pētījumu vārdā, un es ceru, ka tas viss neizšķīdīs pēdējā balsojumā, bet var sacīt, ka eh, ko balsos Eiropeiskā veidā mēs vēlamies, lai Eiropas iedzīvotāji uzticētos Eiropai, ticētās nākotnē, un ja Eiropas Savienība nenosūta skaidru signālu, ka tā vēlas aizsargāt savus uh, pilsoņus un ražotājus, tad cerības vispār vairs nav saskaņā ar pēdējo pētījumu Itālijā. Uh, Eh, uzticība Eiropai ir viszemākajā līmenī, kādā tā jebkad bijusi. Kāpēc, lai kāds uzticētos Eiropai, ja Eiropa saka, ka preču drošums un uh, preču izcelsme nav saistīti? Es ceru, ka cilvēki balsos par uh, kaut ko tādu, kas ir saprātīgs loģisks eh, visiem kaut eh, vairumam, kaut arī ne visam. Es ceru, ka mēs izmantosim konkrētu balsojumu, lai atainot to, ka Eiropa ir uzticēšanās vērta. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātājiem. Tagad pārējiem pie, pie nā, pārējiem runātājiem. Un tagad Stēlē Korkmerati un Gebhārdes kundze ir lūguši izteikties. Tailers kundze, jūs varat sākt, un tad, ja vēl kāds vēlas runāt, jūs lūdzu to signalizējiet. Paldies. Paldies, pietikainies kundze. Es domāju, bija diezgan interesanti šīs diskusijas. Parasti e, mūsu komiteja tērē vairāk laika nekā ir paredzēts, bet šoreiz mēs sākām savu darbu pat agrāk. Bet skaidrs, ka būs vēl citi, ēn, citas ēnu referents sanāks, kā jau sacīšu Šalta Motskundze, mēs varam rast vienošanos, kompromisus. Protams, būs jautājumi, kur kompromisu nebūs rodām. Tomēr es domāju, ka mums jā, jāsadarbojas pēc iespējas labāk, lai kompromisu rastu. Tikai daži punkti no mans puses. Jautājums par apēks un par risku un nopietnu risku. Esmu tikusies ar cilvēkiem, kas saistīti ar tirgus uzraudzību. Pirmdien tikos ar viņu. Un viņa pauda bažas par to, ka padomā turpinās diskusijas. Es redzu, ka mums šeit ir padomās pārstāvis, es domāju, būtu vērts viņus uzklausīt, kādas ir diskusijas padomē par šo tematu. Jo man bija akūti redzams, skaidri redzams, ka patiesībā šādi tiek mazināts patērētāja interesi un cilvēki vairāk tiek apdraudēti, tā tad ir visnotaļ eh, atšķirīgas eh, ziņas, kas ienāk mūsu rīcībā. Pietikainens kundze arī teica, ka ir atšķirīga interpretācija. Ir vērts paskatīties, kāpēc dažās dalību valstīs Eh, ja prece apdraud cilvēku bērnu, tad eh, tā netiek uzskatīta par bīstam, bet tad, ja tā to nogalina, tad tā gan tiek uzskatīta par bīstam. Tas man interesē gan kā māte, gan kā patērētāji. Tad citi jautājumi par tādām precēm, kas eh, piesaist bērnus, adarinot pārtiks produktu izskatu. Ir preces, kas uh, kaitē neaizsargātām patērētāju grupām. Es eh, esmu gandarīta, ka produktu drošuma direktīvā ir pieminētas šīs neaizsargāt, neaizsargātās mhm, patērētāju kategorijas. Es redzu, ka debates norisinās. <clears throat> Labi, ka tās tāds ir. Un ir diskusijas par to, ka līdz šīs atsaukuma beigām šis eh, priekšlikums varētu arī netikt pieņemts. Es domāju, mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to darītu. Un es tiešām vēlos, lai norisinās darbs tālāk. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs. Konferātī kungs, lūdzu. Grazie, intanto volevo ringraziare. Paldies. Es vēlos pateikties mūsu divām referentēm par viņu izcilo darbu. Kā varat secināt no debašu norises, ir daudz vēl neatrisināti jautājumi, kas būs jāatrisina vēlāk. Taču es pilnīgi paļaujos uz mūsu referentu spējām. Šis temats ir aizsākts jau sen, un mēs jau daudz esam paveikuši. Es iesniedzu grozījumus kopā ar citiem kolēģiem. Negribu par šiem grozījumiem runāt Mm, tagad es vēlos pastāstīt par savām idejām, kas manā skatījumā ir būtiskais šeit. Mūsu loma ir sniegt drošības sajūtu tiem, kas pārdod un pērk preces. Visa informācija, ko mēs eh, nododam patērētāju ziņā, viņu padara labāk informētu, taču otrā darbība nav simetriska. Ja mēs sniedzam mazāk informācijas, tad eh, vairāk risks saistīt ne tikai ar drošumu, bet arī ar citiem aspektiem. Patērētāji, piemēram, sāks izmantot preces uh, virspusē, viņi nebūs koncentrēti uz to, kam tiešām šī prece domāt. Inko komitejas galvenā loma ir darīt visu, lai patērētāju, patērētājiem sniegtu informāciju. Man ir ļoti grūti saprast dažu kolēģu komentārus runājot par izcelsmes valsts apzīmējumu. Es domāju, ka izcelsmes mārķējumam būtu jātiec arī uz uh, gala preces izēvielām vai materiāliem, jo jebkura veida papildu informācija ir vērtīga. Un tā atbilst mūsu uzdevumam. Es nesaprotu, kā jūs tiešām varat apgalvot, ka um, izcelsmes valsts marķējums veicina protekcionismu. Man šķiet, ka te drīzāk ir runa par caurskatāmības trūkumu. Um, vai par e, negodīgiem konkurences noteikumiem tirgu. Ja jūs nezināt, no kurienes prece nāk, tad konkurence ir negodīga. Jūs varat nonākt tādās situācijās, kas pat ir krimināls. Es domāju, mums ir jāstiprina viss Uh, šī koncepcija par izcelsmes uh, norādi, un tam jātiec arī uz izēvielām. Es nedomāju, te, ka tas ir ideoloģisks dabas jautājums. Tas ir praktisks dabas jautājums. Ja cilvēks pērk kādu preci, tad ir labi zināt, no kurienes tā ir nākusi. Šim cilvēkam ir jāzina, vai šī prece ir ražota pamatojoties uz uh, tiem noteikumiem, kas ievēro uh, cilvēku tiesības, attiecības starp uzņēmumiem. Protams, ka arī konkurencei jābūt godīgai. Tad, ja mēs nonākam pelēkajā, neskaidrajā zonā, tad iespējams ir pilnīgi viss, un mums ir labīgi, labi izpildīt to lomu, kas mums ir uh, uzticēta. Paldies, Gebhards Kunzlis. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es mēģināšu izteikties īsi vēlos reaģēt uz dažiem punktiem, kas diskusija gaitā izskanēja, jo man tieši šis svarīgi. Mēs esam iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Mēs, mūsu uzdevums ir raudzīties uz to, lai patērētāji varētu uzticēties mūsu tirgumu. Jautājums, kā to vislabāk panākt? Šeit tika skarti divi punkti Tātad CE marķējums un izcelsmes marķējums. Šie ir divi svarīgi elementi šais diskusijas. Tātad vispirms par marķēšanu. Kas tad ir šis CE marķējums. Tas nav drošuma marķējums. Tas ir marķējums, ar kuru uzņēmumi nu paši norāda, ka tie ir ievērojuši noteikums kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Taču tas nav nekāds drošuma apzīmējums. Vai tad, ja ir bijušas nelabvēlīgas kampaņas, piemēram, kā teikusi Rūlas kundze no Eiropas komisijas puses, eh, ir arī trūkumi drošuma nodrošināšanā. Mums rodas jautājums kā šajā CMR tēmā atainot arī drošuma aspektu. Nav jautājums par to, vai to var viltot vai nē. Pilnīgi visu var falsificēt, vienmēr tā ir bijis. Tas nav arguments šajās diskusijās, nē. Ja mēs vēlamies glāzi redzēt pustukšu, nevis puspilnu, tad tā ir mūsu paša problēma. Runājot par CE plus marķējumu. vai tā būtu ražotāju eh, nodrošināta marķēšana, vai būs kaut, kāds, eh, būt kaut kāda trešā organizācija, kas nodrošina šo marķējumu. Man liekas, ka šis priekšlikums ir svarīgs. Rūlas kundze ir taisnība. Varbūt mēs varētu mēģināt atbildību pārlikt uz kādu citu organizāciju. Varbūt ir vērts runāt par atbildības pārnesi. Taču mēs nevaram tūlīt pat vienkārši uh, izmest šo ideju, par atbildību nerunāsim. Nu, tagad pievēršoties izcelsmes marķējumam. Ļoti daudzi pilsoņi, to es droši zinu, uh, Gribēla zināt, no kurien šī preci nākus, kā tā ir ražota un pamatoties uz kādiem kritērijiem. Es zinu, ka ir arī tādi pilsoņi, kurus šie jautājumi absolūti neinteresē. Arī tādi pastāv. Taču tie pilsoņi, kurus šis jautājums interesē, šie apgaismotie pilsoņi, viņi vēlas izdarīt apzinātu izvēli. Šo preci nepirkšu, bet šo gan Viņi vēlas iegūt informāciju, viņiem patīk caurskatāmību, un to mēs viņiem nedrīkstam liekt. Ir vēl viens saistītais jautājums, protams, mēs vienkārši varētu sekot komisijas priekšlikumam, taču varētu arī rīkoties citādi. Ja kāds krekls ir šūts citā pasaules valstī un vienkārši piešūt poga Francijā vai Vācijā, tad tas tomēr nav Eiropas Savienībā ražots krēklis. Tad nevar uz tā likt marķējumu CE. Tad jautājums ir šāds. Kā organizēt noteikumus tā, lai sniegtā informācija atbilstu īstenībai? Tāds ir pašreizais jautājums. Tātad šis jautājums ir pārdomvērts mani priecēs Kalde Mūzes kundzes skatītājs, proti, ka ir paredzēts vēl citas tikšanās ar ēnu referentiem, lai varētu turpināt diskusijas par šiem jautājumiem. Jo es redzu, mūsu rīcībā ir labs teiks, ko um, daudzi komitejas locekļi varētu atbalstīt. Mums jau ir labs darba pamats uh, sadarbībā ar padomi Un es domāju, labi to visu tematu pēc iespējas ātrāk uh, pabeigt, jo daudz laika mums vairs nav palicis. Labi, paldies, turpina priekšstādātāji, vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā. Lūdzu. Jā, dankie, Frau Vorsitz. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka var tikai atbalstīt Gebhards kundzes sacīto. Ir svarīgi aizsargāt pilsoņus patērētājus un visas vē, preces ražošanas ķēdes gaitā. Ir svarīgi zināt, no kurienes šī prece īsti ir nākusi. Piemēram, Tīroles uh, Eh, spēķis, eh, es zinu, ka tas tiek ražots arī citur, tad transportēts uz Tirolu un tad marķēts kā Tirolas īpašais spēķis, bet tā arī ir krāpšanās, tā ir prece, kas ir svarīga, un tāpēc svarīgs ir arī elements, kur tā ir ražota, un pilsoņiem ir eh, jābūt iespējai iegūt informācijas, kur viņiem ir tiesība. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, ja citu runātāju nav, tad došu vārdu komisijai. un lūkšu Despinus Panu komentēt šīs diskusijas, diskusijas un varbūt tad komisija varētu pakomentēt par Eiropas laboratorijām, par šo jautājumu tiks priesas, vai tās vajadzīgas vai nē, un Eiropas uh, negadījumu bāze vai ir punkti saistībā ar to, vai tā būtu vajadzīga vai nē. Tātad eh, šīs ir manas personīgās pārdomas. Uh, un eh, tad eh, jūs uzstāsties, lūdzu. Thank you very much, Chair. Uh, just to let you know. Paldies priekšstādā. Es gribu sacīt, Liana Brikman ir man kolēģi, viņa ir DG Enterprise direktora, tad mēs papildinām viena otru, uh, atbildot uz jautājumiem, ko jūs uzdev. Mums ir tātad viss komisijas, uh, visa komisijas komanda šeit. Pateicamies par komentāru, mēs ļoti labi virzāmies priekšu strādāt pie šī temata vēlos atvainoties mazliet nokavēju, jo patiesībā bija kora per sanāksmē, kur bija tieši diskusijas par izcelsmes marķējumu. Es redzu, ka arī no padomes puses ir vēlme šo tematu pēc iespējas ātrāk virzīt priekšu un to dokumentus pieņemt pēc iespējas ātrāk esam priecīgi par gaisot parlamentā un palīdzēsim atrisināt jautājumus, ja kādā veidā no tehniskā viedokļa to varam atrisināt, tad, kad jums tuvākajā laikā būs sanāksmes. Tātad eh, laika grafiks ir izšķirošs, esmu gatava atbildēt uz komentāriem, kas šeit izskanēja. Pirmkārt, pateicos par jūsu darbu pie grozījuma, kā zināt, mūsu galvenais mērķis ir tāds, lai visi patērētāju produkti Eiropas Savienības tirgu tika pakļauti drošības standartiem, tāpēc es piedāvāju šo drošības tīklu, mēs vēlamies, lai tāds pastāvētu, un mūsu priekšlikumā tiek garantēts uh, drošības tīkls visiem, visām precēm, vai tās būtu harmonizētas vai nē. Taču skaidrs, ka mēs nedrīkstam nonākt tādā situācijā, kad ekonomikas e, operatoram jānodarbojas ar, ar papildu administrīvo slogu. Tātad tas attiec uz um, drošības tirgu. Par izcelsmes marķēšanu jau agrāk par to esam runājuši, un daudzi no jums to jau sacīja. Tā nav kaut kāda jauna ideja Eiropas Savienība. Daudzas startautiskās tirniecības organizācijas valstis ir paredzējuši šādu izcelsmes marķējumu. E Eiropas Savienība nav izdomājusi no jauna riteni. Tāpēc mēs vienkārši iekļaujam a, tiesību aktos to, kas jau citiem sadarbības partneriem ir spēkā. Turklāt daudziem ekonomikas operatori tā jau ir praksa un vēlos pievērsties šim jautājumam, ko daži minēja ka vienam no desmit bīstamajām prec, vienai no desmit bīstamajām precēm nav izcelsmes marķējuma. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs iekļaujam šo domu priekšlikumā. Mūsu galvenais mērķis ir labāka identifikācija un identifikācija un izsekojamība drošības vārda. Viens no desmit produktiem, kas par ko tiek ziņots rapeks, ir tāds, eh, par kuru nebija pieejama informācija iestādēm, lai tās varētu kaut kā apzīmēt. Ja mēs varam par 10% uzlabot uh, Eiropā pieejamo preču drošību, tad kāpēc lai mēs to nedarītu? Komisija agrāk ir izpētījis, vai izmaksas būs tik ievērojamas citu uh, Uh, tiesību aktu kontekstā, un mēs redzējām, ka uh, izmaksas nebūtu pārāk liels salīdzinot ar to mērķi. Es saprotu, ka mēs varam, ja, esam, ja varam sniegt vairāk tehniskos informācijas, tad esmu gatava to sniegt. Runājot par piesardzības principu, mēs daudzkārt parlamentam jau esam atkārtojuši, ka piesardzības princips ir juridiskais princips, kas attiec arī uz šo tiesību aktu. Uh, Un līdz ar to tas attieksies arī uz jauno priekšlikumu. Līdz tekstam ir daudz dalībvalsts, kas arī vēlējās pieprasīt šo principu. Tātad ļausim uh, likumdevējiem pieņemt lēmumu, vai šim principam ir eksplicīti jātiek minētam priekšlikumā vai nē. Bet tas, ka tas princips netiek minēts, nenozīmē, ka tas netiek šeit piemērots. Runājot par eh, C plus marķēm, mēs saprotam, ka šeit viedokļi dalās. Jā, jādomā tiešām, vai tas panāk to mērķi, ko mēs vēlamies, vai patērē ar to saprast, ka šāds marķējums atšķirs no CE marķējuma, vai CE plus marķējums patērētāja acīs atšķirs no CE marķējuma. Te pašā laikā, jāsaka, mēs to nekad neesam pārbaudījuši, mēs neesam pārliecināti, kā tas tiks īstenots, taču vēlreiz vēlamies redzēt, kā šīs diskusijas attīstīsies tālāk parlamentā, jo saprotam, ka jūs vēlaties šīs diskusijas turpināt, un tad pēdējais, taču nemaz, nemazāk svarīgs, mēs daudz dzirdējam par izsakojumības eh, noteikumiem. Paldies par jūsu atbalstu un arī atsaucu uz rapiks. Gribu sacīt vienu lietu pavisam skaidru, vai tas būtu jāierobežo tikai attiecībā uz nopietniem riskiem vai nē. Tas būtu ļoti nozīmīgs solis atpakaļ no status quo, un Eiropas Savienībā taču valda šis veiksmes spēks. Stāst nevis Eiropas institūcijās, bet visā Eiropas Savienībā. RAPEX sistēma darbojas ļoti labi, un es neredzu, un es tiešām nedomāju, ka komisija saprastu, ko tādu, kāpēc mums vajadzētu samazināt rapeks aptvērumu. Es dzirdēju, ka tas vairs nedarbotos, bet tas darbojas ļoti labi. Mums ir jāskatās kā to padarīt labāk, nevis kā samazināt aptvērumu, un es ceru, ka šīs diskusijas pozitīvāk virzīsies tuvāko nedēļu laikā. Runājot par negadījumu datu bāzi, mana kolēģe, es domāju, arī atsauksies to savā runā. Es gribu sacīt, ka tas atkal lielā mērā būs atkarīgs no dalību valstu iespējas uh, eh, sniegs savu ieguldījumu šādā Eiropas Savienības datu bāzē. Tātad pirms mēs nākam klējā ar šo ideju, mums vajag pārbaudīt, vai šāda datu bāze ir īstenojama. Mēs piekrītam idejai, tas ir tā vērts, taču jautājums, vai tiešām to varēs īstenot. Paldies. Dod vārdu kolēģiem citām diskusijām. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vēlējos teikt dažus vārdus par grozījumiem attiecībā uz tirgus uzraudzības uh, regulu. Gribu teikt, ka komisija uh, labi izprot uh, grozījumus, kas ir iesniegti, kuros ir norādīts, ka būtu skaidri jānošķir no vienas puses tādi izstrādājumi, kas neatbilst harmonizētajai likumdošanai un uh, no otras puses tātad droši izstrādājumi. Mēs priecājamies par to, ka daudzos grozījumos ir pausts atbalsts tām, ka tirgus uzraudzības noteikuma attiec uz visa veida pārdošanas darījumiem, tā skaitā tiešsaistes sistēmā. Tāpat uh, attiecībā uz sodiem ir uh, mēs atzīts, ka Eiropas Savienības noteiktie sodi ir pietiekami um, efektīvi un ka būtu jāsaskaņo uh, soda apjoms ar uh, apgrozījumu un gūtajiem ieņēmumiem šeit būtu šāds uh, šāds ierosinājums jāizvērtē, bet ja tiktu noteikts 10% lieksnis šiem naudas sodiem attiecībā pret apgrozījumu, tad tirgus uzraudzītājiem nebūtu iespēja pietiekam elastīgi piemērot sodus proporcionāli nodarījumu smagumam. Un um, tas īpaši attiektos uz nelieliem pārkāpumiem. Tāpat mūs arī priecē aicinājumi stiprināt tirgus uzraudzības pasākumus Eiropas Savienības līmenī. Komisija uh, tiešām vēlas veicināt dialogu starp dalību valstu tirgus uzraudzības iestādēm uh, un saskaņot uh, nacionālos plānus attiecībā uz tirgus uzraudzības pasākumiem. Tāpat gribu atgādināt par to, ka uh, priekšlikumā ir norādīts, ka ir svarīgi izveidot Eiropas tirgus uzraudzības fórumu. Mana kolēģe runāja par debatēm par apeks lomu. Es uh, gribēju tikai uzstāt, ka ir jāizmanto vienota sistēma informācijas apmaiņai un tai ir jābūt RAPEX sistēmai. Ja dažas dalību valstis sūdzas par to, ka ir pārāk daudz paziņojumu un brīdinājumu, tad mums ir jāizvērtē, kā tiek uh, Uh, tālāk veikti pasākumi. Un mēs uzskatām, ka šī tirgus uzraudzības sistēma būs labs instruments, lai izsekot tam, kā tiek veikta paziņojuma izmeklēšana, lai īstenotu kopīgu praksi un lai izvairītos no darba dublēšanās. Tāpat vēlējos pievērsties vēl diviem aspektiem. Daži godātie deputāti ierosina izveidot datu bāzi Eiropas mērogā par savainojumiem, kas ir gūti. Gribu teikt, ka e, izvērtējot šādas datu bāzes izvaides, izveidas izmaksas un ieguvumus, mēs uzskatām, ka šobrīd tas būtu priekšlaicīgi. Otrakārt, um, piesardzības princips, par to jau runā arī mana kolēģe. Es gribu apliecināt, ka šeit mēs neatsaucamies uz šo principu vispārīgi, bet mēs cenšamies šo principu ieviest praksē, nosakot pienākumus uzņēmējiem un tirgus uzraudzības iestādēm. Kā jau uh, kāds deputāts norādīja, ļoti svarīgi, vai līsī tie, kas darbojas tirgus uzraudzības ķēdē, zinātu, kas tiem ir jādara un ko viņi var sagaidīt no citiem. Un uh, visbeidzot vēlējos teikt arī dažus vārdus par to, ka komisija ir pārliecināta, ka ar jūsu atbalstu mēs spēsim panākt uh, vienošanos pirmajā lasīmā līdz parlamenta sasaukuma beigām. Uh, padomi šodien uh, arī. Uh, Padoma arī šodien ir pārstāvēta šai zālē. Kādi būtu jūsu komentāri? Paldies priekšsēdētāji. Šīs debatas šodien ir tiešām ir interesants par abiem ziņojumiem, par abiem komisijas priekšlikumiem. Arī padomē notiek ļoti interesants debats par šo pakotni. Mūsu vērtējums ir tāds, ka komisija, eh, ka padoma labi virzās uz priekšu, priekšu šajās diskusijās. Mūsu mērķis arī ir tāds pats uzsākt trialogu ar Eiropas eh, parlamentu un panākt vienošanos vēl šajā parlamenta sasaukuma laikā. Politiskajā līmenī diskusijas jau ir uzsākušās. Šodien Koreperā notika pirmās debatas par uh, patērētāju preču drošuma regulu, un es varētu tikai sākotnēji komentēt jautājumu, kas tika tieši uzdots padomēji par apeks. Es varu teikt, jā, šis priekšlikums par rapeks aprobežošanu tikai ar nopietniem apdraudējumiem. Tāds priekšlikums ir izskanējis, bet tas vēl nav apspriests šobrīd. Darbs virzās uz priekšu raitī, mēs uh, ievērojam darba grafiku un ceram uz pozitīvu rezultātu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, vai ir citi jautājumi vai komentāri? Jā, lūdzu, Stīlers kundze. Jūs, uh, vai jūs varētu mūs informēt par jūsu darba grafiku? Jūs teicāt, ka darbs virzās uz priekšu pēc, pēc grafika. Uh, tiešām labi, ka jūs esat šeit un uh, paldies, ka informējat mūs par jūsu veikumu. Jā, paldies par šo skaidru uzdoto jautājumu. Mums oktobrī ir paredzēti pāris uh, sarunu raundi, un mēs ceram vēl šogad uzsākt trialogu ar Eiropas parlamentu, tā lai varētu panākt vienošanos šajā sasaukuma periodā. Uh, Priekšsēdētāji, ja nav jautājumu un komentāru, tad dodu vārdu atkal mūsu referentiem. Paldies par komentāriem, saka Šaldemoz kundze, mana draudzene. Eh, Stailers kundze teica, ka man tiešām jāsaka es. Jā, man ir, um, zinām, pārsteigumi. Pagājuši nedēļa mums notika ļoti laba ēnu referents sanāksme un domāju, ka mēs esam vienojušies par pamatu kompromisiem, jo visi it kā bija gatavi nedaudz piekāpties, lai panāktu kompromisu par šiem jautājumiem. Bet klausoties šīs dienas debatēs, es par to vairs neesmu tik pārliecināta. Uh, daži kolēģi diezgan stingru nostāju pauda un neizklausījās, ka būtu gatavi uz kompiem, un daži pat jau ir izgājuši no zāles un vairs neklausās manas teiktajā, bet nu, es ceru, ka uh, asistenti viņiem nosūtīs uh, izziņas, lai informētu par to, kas notiek. Bet, ja mums pastāv iespēja panākt vienošanos līdz parlamenta sasākuma beigām, tad visiem vajadzētu uh, censties nedaudz piekāpties, lai panāktu šādu vienošanos, domājot par mūsu bērniem un viņu drošību. Es vēl ticu šādai iespējai. Un tomēr es gribēju teikt vēl vienu lietu un pateikt skaidri. Es uh, nebaidos uh, kā, uh, izmantot parlamentu vēlēšanu kampaņā šo jautājumu par pa, uh, patērētāju preču drošību. Tas man nebaida teikt vēlētājiem, ka es cīnos par viņu tiesībām. Un es negribu piekāpties visos jautājumos, lai tikai pabeigtu šo jautājumu izskatīt šajā sasaukumā, bet es ceru, ka mēs tad varēsim pateikt patērētājiem, kuri ir īstie viņu interešu aizstāvi. Un tomēr es joprojām ticu, ka mums būs iespējams panākt kompromisu par manis deviņiem nosauktajiem tematiem. Katram kolēģim ir jābūt gatavam meklēt risinājumus, un es saku, ka esmu gatava izvērtēt visas šīs iespējas, un manis nosauktajos jautājumos mums uh, ir iespējas kompromisam, bet ir arī dažas sarkanās līnijas, kam nedrīkst pārkāpt pāri. Mēs pirms dažiem gadiem jau izstrādājām pakotni, nosakot ekonomisko operātoru pienākumus. Un es neesmu gatava piekāpties un vājināt šīs prasības šoreiz. Es uzskatu, ka šie tiesību akti ir pietiekami labi, tur ir noteikta atbildība preču tirgotājiem. Uh, bet uh, citos jautājumos esmu gatava meklēt risinājumus un ceru, ka mūsu turpmākajās sanāksmēs mums tiešām izdosies nonākt pie labiem kompromisa risinājumiem, jo iekšējais tirgus un patērētāji ir pelnījuši, lai uh, tiktu pieņemti tiešām labi tiesību akti par iekšējā tirgus darbību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties savā vārdā eh, padomei, komisijai, ēnu referentiem un manai kolēģei, otrai referentei par viņas paustajiem komentāriem. Mums notiks eh, nākamais eh, sarunu rauns, un es esmu optimiski noskaņot, cerot, ka mums izdosies panākt kompromisus par patērētāju aizsardzības jautājumiem vēl šajā sasaukumā. Tā, esam pabeiguši izskatīt 13. un 14. darba kārtības punktu. Žēl priekšsēdētāja bija slēdzies mikrofons. Tātad pēc īsta brīža gribu teikt, ka 14. oktobrī ir paredzēts uh, kompromisa grozījumu izskatīšana un balsojums 17. oktobrī. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti aktīvi jāstrādā. Es uh, zinu, ka dažiem kolēģiem ir jādodas prom, bet vai jūs varētu to darīt tā klusām, pēc iespējas klusām, uh, lai mēs varētu turpināt darbu šajā sanāksmē un pārējām pie 15. darba kārtības punkta par Eiropas aizsardzības tehnoloģijas un industriālo bāzi. Tas ir atzinuma projekts, kuru ir sagatavojis Ildiko Galpelca. Lūdzu, pagaidiet minūti, līdz uh, zālē atkal iestājas klusums. Sorry to disturb you, but uh, could you move up with the discussions on the lobby because uh, we'll try to... Aici, atvainojos, ka traucēju, bet lūdzu diskusijas noturēt ārpusē, jo mums ir vēl viens darbkārtības punkts. Paldies par sapratu, un tagad vārds Ildīkai. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kolēģi. Esmu gandrīz par iespēju izteikties par savu atzinumu un gribu runāt ļoti īsi par pašreizējo situāciju. Šis eh, atzinuma priekšlikums tiks sagatavots sebe apakškomitejā. Apakškomiteja strādā sadarbībā ar ITREM Un IMCO ir nākamā komiteja, kas sagatavo atzinumu. Varam piekrist tam, ka galvenais smērķis Eiropas aizsardzības rūpniecības vāzes eh, e tehnoloģijā ir eh, rūpēties pār Eiropas pilsoņu drošību. Kopumā ir iesniegt 33 grozījumi no kuriem lielāko daļu es varu apsveikt, jo tie manam sākuma punktam ir piešķiruši savu pievienoto vērtību. Kā jau sacīju, piekrītu komisijai tajā, ka galvenais ir pārorganizēt prioritātes. Tāpat es gribētu pieminēt to, ka eh, pūliņu uzlabot tirgus fragmentācija nav pietiekami efektīva. Uzskatu, ka mums ir jāsāk Eiropas aizsardzības pārskatīšanas procedūra, lai novērstu tirgus fragmentāciju un uzlabotu nacionālo aizsardzības plānošanas procedūru harmonizāciju. Un šis mērķis līdz galam nevar tikt eh, sasniegt šajā atzinumā, bet mēs varam spērt soļus šajā virzienā. Piemēram, ja mēs koncentrējamies uz valsts iepirkumu, mūsu komitejā ir daudzi eksperti šajā jomā un arī bija vairāki grozījumi un kompromisi šajā sakarā. Es piekrītu kolēģiem tajā, ka dalībvalstīm ir pilnībā jāievieš direktīva 2981 CC pār iepirkumu, lai varētu stiprināt vienoto tirgu un novērstu da, dažādības eh, aizsardzības iepirkuma likumos. Es aicinu strādāt, lai varētu izveidot vienlīdzīgus eh, noteikumus aizsardzības tirgu un arī domāt par to pamatojumu. Ļoti svarīgi ir runāt par jauniem iepirkuma tipiem un Gribu pateikties Harbor kungam par grozījumiem. Domāju, ka svarīgi ir veicināt jaunu iepirkumu tehniku veidošanu šajā jomā. Tādus kā e, apsvērumu vienkāršošana, ICKT piemērošana, e, pamudinājumu noteikšana, lai varētu mazināt administratīvās izmaksas. Es gribētu dzirdēt grupu viedokļus, it īpaši sociāldemokrātu uh, viedokļi par. Eh, eh, Pirms komerciālu iepirkumu, kā arī būtu svarīgi šos jautājumus paskaidrot. Un domāju, ka ir jānovērš disproporcionalitāte un jāmazina esošā. Tāpat arī svarīgi nomainīt. All our member state to the defense market. In this case we can reduce the fragmentation. Trūkumus un paredzēt skaidrus rīkus. Tāpat E, domāju, ka padomu varētu šo jautājumu skatīt aizsardzības politikā decembrī, it īpaši paredzot efektīvu resursu izmantošanu, kā arī veicināt sinerģijas. Man, mans, uh, Tāpat ir daži grozījumi par sta standartizāciju. Gribu atgādināt aizsardzības instrumentu uniformizāciju ir ārkārtīgi būtiski, lai varētu veidot vienotu konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības tirgu, kā arī, lai varētu nodrošināt interoperabilitāti. Tāpat ir svarīgi šajā ziņā eh, dalīties ar projektiem. Manuprāt, jauni standarti šeit nebūtu nepieciešami. Es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti jūtīgs. Manuprāt, tas mazāk ietilpst mūsu kom eh, komitejas kompetencē un ik viens jauns standarts varētu apgrūtināt kopīgu aizsardzības politiku. Tāpēc sagatavoja kompromisu ar nelieliem grozījumiem šajā jomā saskaņā ar mūsu kompetences ietvariem. Un, protams, esmu gatava turpmākām diskusijām par šo jomu. Visbeidzot, gribu norādīt, ka dažos gadījumos valdības piešķir eh, eh, priekšroku Eh, savai aizsardzības eh, rūpniecībai, gan lai veidotu darba vietas, gan lai nodrošinātu investīcijas, gan arī eh, drošības apsvērumu dēļ. Tāpēc citu dalību valstu ražotājiem ir ierobežota piekļuve aizsardzības tirgiem. Tas var novest pie dubultošanas, kur ļoti grūti izskausta. Esmu pārliecināta, ka ar šo ziņojumu varēšu sniegt savu devumu barjeru mazināšanai. Kompromisus esmu jau sagatavojis, bet tie ir tikai projekti. Diemžēl. These are under negotiation. Um, maybe it can help us to finalize these. To... Eh, tie vēl ir apspriežami, taču pilnīgi dabiski esmu aps, ap, atvērtā sarunām un gatava uzklausīt jūsu ieteikumus. Paldies un no ēnu referentiem mums ir klāts Evelīna Gebhārdē un Bīlāns no Malcolm Harbor grupas. Uh, Šmita kungs. Uh, šķiet. No. So let's start. Sāksim ar Evelīnu Gebhārdu. Paldies eh, referentei, paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties par labo projektu un viņas atvērtību kompromisiem. Šis ir maigi izsakoties e, sarežģīts temats, kas skar sensitīvas jomas sabiedriskajā mm, apziņā, un jūs pieskārāties veselē rinda aspektu, kur varētu atbalstīt mana grupa, taiskaitā caurskatāmību valsts iepirkumos. tā skaitā militārajā rūpniecībā. Un runājot par sinerģijas veidošanu ar valsts iepirkumiem, varētu dot iespēju labāk ietaupīt e, valsts līdzekļus un varu tikai paust par to gandarījumu. Vācijā Mēs nesam ļoti daudz izšķieduši līdzekļu šādas sinerģijas trūkuma dēļ, tāpēc aicinu atcelt visus šķēršļus, jo mēs šeit šī ziņā mēs runājam par miljārdu ietaupījumiem, tāpēc izturēsimies ļoti rūpīgi grozījumi 1, 2 un 3, manuprāt, ir pilnībā pieņemami jau prezentētajā veidā, un jūs uzdevāt arī jautājumu par otro grozījumu. Jūs runājāt par pirmslīguma izdevumiem. Šeit eh, mana grupa izturas ļoti kritiski, jo šeit mēs runājam arī par caurskatāmību. Pirms līguma izdevumi, tas nozīmē izdevumi, ko m, mm, akceptē tieši eh, ķīrēja pusi no vienas puses, pakalpojums sniedzējs no otras puses, bet ja līguma vēl nav, tad kā varētu nodrošināt caurskatāmību. Tā ka mana grupa eh, nevar šeit eh, jums piekrist. Taču mēs varam piekrist caurskatāmībai mēs varētu pieņemt visu, kas dot iespēju uzlabot e, militāro ražojumu konkurētspēju. Zināmas baušas man pastāv, bet mūsu mērķis, e, ņemot vērā Eiropas Savienības līgumu, un turklāt ņemot vērā mums piešķirto Nobeļa mieru prēmiju, uh, man liek jautāt, cik tālu mēs, mums ir jāiet. Vairāk augsto tehnoloģiju var piekrist, bet vai mēs runājam par pareizo politiku? Mana grupa ļoti rūpīgi izturs pret šo būtisko pamat jautājumu un es nevaru pievienoties visiem jūsu grozījumiem, nevaru tos atbalstīt, jo manā grupā atsevišķi uzskata vairāk konkurēt, labāk konkurētspēju militāro ražojumu jomā, kā eh, militārās rūpniecības veicināšanu. Paldies, es neredzēju jūs savā sarakstā, bet, protams, jums vārds tiek dots. Jā, es esmu tāds eh, maz auguma vīrs. Jā, turklāt eh, jūsu valsts ir tik tālu no manējās Bet Alfreds Nobels turpina runātājs, kad izgudroja dinamītu, viņam jau bija nelāga priekšnojaut, un tāpēc viņš ievies savu Nobelu prēmiju, tāpēc vismaz tāds stāsts par, uh, ir par šo prēmiju. Gribu pateikties referents un pamats ir konkurēt spējīgs aizsardzības rūpniecības sektors. Un domāju, ka mana grupa atbalstīs visus trīs kompromisu grozījumus. Bet man ir pašam sava problēma, kas arī tas attiecināms uz jautājumu komisijai. Jo ieviešot to tagad, kad mums ir viscaur Eiropā uh, Uh, asketismu pasākumu ieviesti un uh, To arī, manuprāt, pieminēja Gepkārts kundze, cilvēki, pilsoņi grib tērēt naudu paši savām pensijām un nevis aizsardzībai, srūpniecībai. Es saprotu, ka tas nav uh, Eh, ka tas ir eh, Eiropas jautājums, tas ir ierakstīts līgumo, līgumā un arī parlaments to visnotaļ atbalsta, taču man savi jautājumi ir eh, jebkurā gadījumā, taču tas ir tikai mans viedoklis, jo ja jūs salīdzināsit savienoto valstu tēriņus aizsardzības ziņā ar Eiropas un Eiropas budžeta tēriņus, tad tas varētu atrisināt problēmas ar pirmo grozījumu, norādot, ka vajadzētu uh, kopīgu aizsardzības politiku. Taču domāju, ka man kolēģi jūs um, atbalstīs. Par citiem grozījumiem runājot. kuriem es varu piekrist. Es iesniedzu savu grozījumu par iepirkumu liberalizāciju. E, nesensitīvās nacionālās programmās šeit varētu ska e, plašāko skaidrojumu. Tāpat arī vajadzētu novērst nepareizo 346. pānta interpretāciju, jo pēc piemēram tīrīšanas dienesti, pārtiks piegādi, e, un, un tie tiek izslēgti no valsts iepirkuma un atsevišķi jautājumi. Of, of uh, my, uh, un daži no šiem jautājumiem arī ir skatīt Eiropas uh, Savienības tī, justīcijas tiesas priekšā. Bet um, gribu noslēgumā atgādināt, ka tad, kad es biju jauns un strādāju Zviedrības, Zviedrijas valdībā, tad Eh, mums bija ļoti augst attīstīta karūpniecība, kas aizsargātu mūs no kaimiņiem, bet ne no uh, Somijas. Mēs Somiju zaudējām 8, uh, 19. gadsimtā. Uh, bet uh, mēģināt pārdot uh, ieročus uh, eh, Ungārijai un eh, apmaiņā pret tomātiem, un ja mēs no šiem apmaiņ. Un eh, tad mums ir tomēr šie jautājumi jāpārdomā. Uh, Uh, thank you. I'm speaking on behalf of Malcolm. Paldies. Izsākos uh, Malcolm Harbour vārdā. Viņš ir mūsu ēnu referents. Malcolms iesniedz divus grozījumus referentes uh, atzinuma projektam. Es domāju, pirmais ir īpaši svarīgs. Tas ir priekšlikums īstenot jaunu inventīvo sadarbības procedūru. Mēs to esam pārskatījuši. Uh, tātad galvenās iepirkuma direktīvas esam iestrādājuši aizsardzības e, direktīvā, tad, kad tā tiks pārskatīta 2016. gadā, tas tā ir 15. grozījums. Es piekrītu, ka šī jaunā procedūra būtu svarīga aizsardzības e, konkursu organizētājiem, un tas arī ievērojami attīstīs MVU. Esmu priecīgs par to, ka referenta atbalsta šo priekšlikumu. Tad Malkums vēl iesniedz 13. grosījumu, lai izceltu īpašo elektronisko konkursu un uh, priekšpārdošanas konkursu. Diemžēl sociāldemokrāta grupa neatbalstīja viņu priekšlikums. Uh, tāpēc mums neizdevās uh, prekomerciālo konkursu uzskatīt par svarīgu, uh, pasniegāt svarīgu ieguldījumu aizsardzības konkursos. Inovatīvais instruments tika atzīts un iekļauts kā kompromiss jaunajās direktīvās, kuras pieņems parlaments decembrī. Tālāk, prekomerciālais konkurss veicinātu tirzniecību, tāpat kā inovatīvās partnerības. Es pats iesniedzu divus grozījumus šim atzinumam. Mans pirmais grozījums attiecas uz pētniecības un attīstības programmu veicināšanu dalībvalstos. projekti parasti uzlabo ikdienas dzīvi. Atgādināšu, ka internets arī viens no inovācijām, viena no inovācijām šai jomā. Un tad arī jābūt koordinātai pieejai kibernoziedzībai, tas veicinātu patērētāju uzticēšanos tirzniecībai tieši saistē. Ceru, ka varam panākt vienošanos par šiem punktiem pirms balsošanas par atzinumu nākošu nedēļu. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji visiem ēnu referentiem, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, ā, lūdzu, jūs, Obermajer kungs. For... Paldies, priekšsādātāji. Vispirms, mani mazliet pārsteidz tās, kāpēc tieši spriežot par šo ļoti svarīgo tematu, process virzās tik ārkārtīgi ātri Mm, tas man mm, nedaudz pārsteidz. Nez, nez, negribu tad spriest, kāpēc tā ir. Vēl man pārsteidz tas, ka komisijas priekšlikumā tagad eh, esmu to konstatējis eh, ir piedāvāta laba pieeja, nu, no politiskā viedokļa par to, protams, var domas dalīties, taču no ko, politiskā viedokļa uh, tirgus liberalizācija man īpaši neuztrauc, taču man uztrauc tas, ka ir diezgan daudz neprecīzu formulējumu. Un š, attiecībā uz konkursu mēs tā radīsim tikai vairāk problēmu nekā risinājumu. Var jau būt, ka tāds gal galā ir arī priekšlikuma mērķis. Nu, piemēram, vienkāršošana un administratīvā slogu mazināšana pārobežu tirgumu ļoti labi, tiešām labi. Taču es zinu, ka katrā dalībvalstī ir savas izmaksas attiecībā uz izpēti un attīstību. Ja varētu te virzīt uh, kopīgās intereses, tad būtu visam labi, ja es te dzirdu par inovatīvajām metodēm konkursos, tad nav nekādu precizējumu, ko tas īsti nozīmē. Nu, es nezinu. Es īsti nezinu, ko mēģinu panākt ar šo dokumentu. Man tas nav skaidrs. Tas nav skaidrs, līdz ar to tas man izraisa šaubas. Man ir iespējas, ka tad vienkārši tiek izdarīts spiediens, lai to ātrāk dabūtu cauri, un patiesībā šis teksts būtu tā vērts, lai par to domājam vairāk. And Andrew. Paldies. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad vēlos dot vārdu komisijai. Mr. Mr. Ansio. Ansio kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies komitejas deputātiem par šo svarīgo ieguldījumu un viņu pārdomā. No mūsu viedokļa ir patīkam redzēt, ka daudzi komentāri un grozījumi atbilst komisijas ieturētajai līnijai, kā mēs to paudām savā jūlijā pieņemtajā komunikācijā. Komunikācija galvenokārt ir runa par eh, aizsardzības eh, konkursu stiprināšanu, par tirgu stiprināšanu. Nākam mums šeit nepieciešams izturīgs juridiskais ietvers, tātad augstvērtējam to, ka šeit tiek atzīts, ka nepieciešams īstenot uh, konkursu, akīvu, precīzi konkursu direktīvu, veicinot tirgus caurskatāmību. Jūs sacījāt, ka šeit ir jāatbalsta rūpniecība, jāskatās uz certifikācijiem, VU atbalstīšanu un jāsecina, kāda, kāda zināšanas un instrumenta Eiropas līmenī ir pieejama. Vēlos to īpaši uzsvērt, tāpēc, ka tas ir minēts vienā no grozījumi patiesībā vairākus no tiem. Tātad runa ir, cik svarīgi ir standartizācija un certifikācija. No nu, manu viedokļa pat labam trūkst kopīgo standartu un kopīgās certifikācijas sistēmas. Un tas arī ir mērķis, kāpēc bruņoties spēki nevar sadarboties un arī gan labi nesadarbojas dalībvalsts. Un tas arī ietekmē pašas industrijas, šīs rūpniecības nozares konkrētspēju. Ja mēs runātu par uh, kopīgu certifikāciju, tad esam pārliecināti par to, ka tas samazinātu nepieciešamo laiku un nepieciešamos līdzekļus jaunu produktu attīstīšanai. Runājot par analīzi, mēs visnotaļ atbalstam to, kas izskanēja vairākos grozījumos. Tikai varbūt viens novērojums, ka šeit pamatot tika minēts, šie tiešām ir taupības pasākuma laiki, taču ar savu komunikāciju vēlamies norādīt to, ka kaut arī ir grūti par, runāt par plašākiem tēriņiem aizsardzības jomā, ir vērts domāt par efektīvākiem tēriņiem, tad par tērēšanu efektīvi. Un tad risinājums varētu būt kopīgs pieprasījums, kopīga, kopīgs konkurss, sinerģijas aizsardzības jomā. Uh, Es domāju, šie ir galvenie punkti, ar kuriem gribēju nākt klajā. Lielas paldies! Thank you! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Neviens cits nevēlas izteikties ar komentāriem, tad uh, darba grafiks, balsošana imko ir 13. Jā. Un tad uh, noslēguma vārdiem vārds referentē. Paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu atbalstu un komentāriem par šo atzinumu. Esmu pārliecināta par to, ka šīs diskusijas bija auglīgas un, protams, ņemšu vērā tās nākotnes darbā. Esmu pārliecināta, ka esam noteikuši labas diskusijas ar mūsu termiņu, taču jūs zināt, ka tas ir diezgan skarbs. Mēģināju to uh, vadīt uh, labo diskusiju ietvaros. Protams, ja vēlaties, esmu jūs rīcībā apspriest jebkurs tālāks jautājums. Esmu pārliecināta par to, ka atbildīgā komiteja ņēms vērā mūsu ierosinājums un uh, sniegšu arī atpakaļ tālāk informāciju ānu referentiem par šīm diskusijām. Man ir tāds iespējas, un es saprotu, ka mums šai jomai ir atšķirīga pieeja, taču domāju, ka mums vajadzētu harmonizēt uh, nostājas tā, lai tās varētu virzīt pie galīgām diskusijām. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji, labu veiksmi referentei, nereferentiem, strādājot eh, pie šī temata ar šo ļoti ier, iežobertot laika grafiku. Paldies par jūsu konstruktīviem labiem komentāriem, līdz ar to 15. darba kārtības punkts ir izsmelts un beidzies arī šīs dienas sanāksmes mm, darbs. Vēlu jums ļoti patīkamu novakari un atpūtieties, lai rīt varat atgriezties eh, enerģijas pilni, turpināt darbu. Paldies!